Good afternoon. In this time is... Labdien! Tātad eh, es vadīšu eh, sanāksmi tālāk čehu valodā. Tātad turpināsim ar eh, sesto punktu par enerģijas uh, energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošanu, kas paredzēta kohēzijas politikā. Paldies, ka jūs man eh, ļāvāt uzstāties kolēģa vietā. Mans kolēģis gribēja uzsvērt, ka energoefektivitāte būs ļoti svarīga, lai sasniegtu energoietaupījumu noteiktos uzdevumus līdz 2020. gadam. Kohēzijas politikā galvenais ir ekonomisko un sociālo atšķirību novēršana starp reģioniem un e, energoefektivitātes e, politikai e, arī ir jābūt saskaņotai ar šo mērķi un investīcijas energoefektivitātē veicinās eh, nodarbinātību un attīstību un arī uzlabos mājasaimniecību situāciju. Ir arī apskatītas eh, jaunās dalībvalsts, kā Bulgārija un arī citas, eh, kur um, augstās enerģijas cenas rada e, sociāls nemieris un e, tiek aicināts e, padarīt enerģiju pieejamu visiem iedzīvotājiem. Tāpat būtu jāņem vērā arī investīcijas, kas ir vajadzīgas energoefektivitātē, un kolēģis gribēja uzsvērt vienu tātad sociālo mājokļu fondu Un uh, ir svarīgi, lai enerģijas izmaksas būtu zemākas, jo tas nāk par labu cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem un arī sabiedriskās ēkas patērē 40% no visas enerģijas. Tāpat tiek uzsvērts, ka ir svarīgi pieņemt ilgtermiņa stratēģijas un paļauties uz struktūru fondiem. Ir fondi, kas netiek lietoti vienkārši tāpēc, ka visas vajadzīga politika nav ieviesta. Tāpat arī dalību valstīm būtu jāveicina finansu mehānismi energoefektivitātes uzlabošanai un Vēl ir bažas par revīzijas palātas eh, nesenajiem rezultātiem, kā kohēzijas politikas investīcijas energoefektivitātē eh, nav attaisnojušas izmaksas. Eh, mans kolēģis arī aicina komisiju ieviest revīzijas palātas ieteikumus, kā kohēzijas politikas uh, Eh, finansēšana energoefektivitātes pasākumiem ir jāpārbauda, mm, no, noskaidrojot vajadzības eh, un eh, rezultātu atbilstību šīm vajadzībām. Jo tas būtu ļoti slikti, ja darbs netiktu izpildīts. Paldies, ka jūs aizstājāt Rāmsdorfa kungu, kurš ir referents. Tagad es došu vārdu ēnu referentiem trīs minūtes katram. Pols kundze. Paldies! Un es gribētu vispirms pateikties eh, par šo ziņojumu referentam, un es piekrītu eh, viņa komentāriem Viņš īpaši uzsver to, ka mājokļu energoefektivitātes uzlabošana ir tiešām uh, svarīga uh, pret uh, nabadzību un pieaugušajām enerģijas izmaksām. Es vēl gribētu papildināt ziņojumu ar to, ka Es eh, pateiktu citādi to, ko autors ir teicis par energoefektivitātes politikas saskaņošanu ar ekonomiskiem mērķiem. Eh, protams, energoefektivitāte eh, veicina ekonomikas attīstību, un to mēs arī redzam pēc energoefektivitātes direktīvas dalību valstis atskaitīsies par uh, saviem plāniem kā daļu no ekonomikas eh, semestra, jo ir eh, saprotams, ka ja darbs eh, nav padarīts energoefektivitātes nozarē, tad tā ir arī pazīme, ka ekonomika kopumā nav efektīva. Un energoefektivitāte veicina ekonomikas eh, attīstību. Eh, kolēģis eh, runāja arī par struktūrāliem fondiem agrāk un būtu svarīgi atzīmēt, ka ir jānodrošina viegla un vienkārša pieeja pašvaldībām, un mums būtu jāpārliecinās, ka eh, fondu lietošana eh, notiek lietotājiem draudzīgā veidā. Es eh, apsveicu kolēģa teikto par dalību valstu plāniem, un mums visiem ir jāpārliecinās, Eh, lai valdības eh, nopietni izturas pret eh, šīm esošajām problēmām un tiešām lieto stratēģisku pieeju. Es domāju, ka ir jānoskaidro attiecībā uz revīzijas palātas atzinumiem ir, ir jābūt skaidrībai, ka daudzos gadījumos energoefektivitātes eh, līdzekļi ir izmantoti mājokļu renovācijai, un šī renovācija neuzlabo energoefektivitāti. Tā tad ir izdarīts mazāk eh, nekā bija vajadzīgs un eh, bieži vien šī energoefektivitātes eh, nauda bija viegli pieejama, eh, vai arī varbūt dažiem bija doma, ka šo ēku vajag vienkārši kosmētiski izremontēt un ar to pietiek. Tā tad ir jāpārliecinās, ka darbi patiešām panāk enerģijas patēriņu samazināšanos. Paldies! Nākamais runātājs ir Mesārošs kungs, lūdzu. Paldies! Es gribētu apsveikt šo eh, ziņojumu un to, kas tajā ir teikts. Ir ļoti svarīgi, eh, ka galvenās eh, kohēzijas politikas prioritātes uh, tiek attiecinātas uz dalību valstīm. Es pārstāvu Slovākiju un uh, Slovākijā uh, kohēzijas politika ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu 20% uh, ietaupījumu enerģijas patēriņā. Un um, enerģiju var visvairāk patērēt ēkās, kas patērē 40% no Eh, visas enerģijas. Dalība valstīs var būt dažādas prioritātes arī investīcijām. Eh, Centrāla Eiropai un eh, Centrāla Eiropa un Slovākija ir jāiedrošina izveidot atbalsta schēmu, kas jau pastāv Rietuma Eiropā un ir jābūt iespējai izlietot visas iespējas, ko piedāvā kohēzijas fonds enerģijas lietošana mājās ir neefektīva un logu apmaiņa var samazināt enerģijas rēķinus. Bija reģionālās programmas, bet ir vajadzīgas, vajadzīga efektīvāka politika un komplekss atbalsta mehānismus pasīvajām un zaļajām mājām un eh, jāpievērš īpaša uzmanība eh, zaļās eh, apkūras mehānismiem, lai veicinātu attīstību un arī atrisināt enerģijas problēmas. Paldies! Balačītas kungs, lūdzu. Paldies! Es gribētu pateikties ziņojuma autoram par to, ka ziņojums ir eh, īstajā laikā sagatavots. Tas eh, apskata svarīgi jautājumi, un es domāju, ka mēs eh, šo apspriedīsim arī tālāk. Referents norāda, ka galvenais mērķis ir mazināt atšķirības starp reģioniem. Tomēr ir eh, šeit jārunā par to, kas ir darīts praksē. No 2007. Eh, līdz 2014. gadam 5 miljardi eiro tika piešķirti energoefektivitātes fondam un revīzijas palātas ziņojums jau tiek eh, citēts. Es esmu referents budžeta komitejā par šo ziņojumu un uh, Es gribētu atkārtot uh, revīzijas palātas uh, secinājumus, ka nav iespējams uh, sasniegt ekonomiskus rezultātus, ja um, ir kritēriji, kas paliek neīstenoti. Katrai valstī bija tiesības izvēlēties, ko tā grib darīt ar šiem fondiem un par nelaimi Pētījums rāda, ka dažos gadījumos ieguldītie fondi atmaksāsies tikai pēc vairākiem gadsimtiem. Tas nozīmē, ka dažos gadījumos šie fondi ir izlietoti neliederīgi. Eiropas komisija nākotnē ir jāuzņemas daudz svarīgāka loma un jānosaka mērķi un uh, ierobežojumi fondu uh, izlietošanai un dalību valstīm ir jāņem vērā, ka tās būs atbildīgas par šo fondu lietošanu. Paldies! Un uh, nākamais Andrzejs Čīpa kungs. Paldies! Mums jau ir bijis uh, līdzīgs ziņojums reģiona attīstības uh, komitejā par tātad ziņojums par Eiropas Savienību un uh, energi, enerģijas politikas ieviešanu. Eh, Kolārskas kundze bija šī ziņojuma autore, un pēc manām domām ir šeit eh, ziņojums attiecas arī uz jautājumiem, eh, kam ir sākās ar kohēzijas politiku un energoefektivitāti. Mūsu komiteja arī uzsvēra, ka ir svarīgi novērst administratīvās barjeras kohēzijas fonda finansēšanai. Uh, Tāpat tika uzsvērts fakts, ka e, kohēzijas fonds ir jāuzskata par papildus e, finansējumu, ja projekts atbilst e, kohēzijas politikas prasībām. Mēs arī uzsvērām, ka ir programmas, tātad Jessica un Lena, kas arī ir paredzētas enerģijas efektivitātes nodrošināšanai ir uh, svarīga uh, struktūra fondu lietošana. Tā ir liela nozīme mm, energoefektivitātes veicināšanā, un es gribētu uzsvērt uh, fondu lomu šajās investīcijās. Es gribētu arī uzsvērt to faktu, ka Rānsdorfa kungs referents raksta ka galvenais eh, kohēzijas politikas eh, mērķis ir arī, kā eh, iepriekšējais runātājs teica, mazināt atšķirības. Tātad mums ir jābūt šīm sinerģijas efektām starp līdzekļiem, kas uzlabo energoefektivitāti un arī Uh, starp uh, reģionu atšķirību novēršanu. Es uh, ieteiktu uzsvērt vairāk kā viens no um, kohēzijas politikas labumiem ir tā, tās decentralizācija. Bieži vien mēs aizmirstam par šo decentralizāciju. Es zinu, ka uh, lēmumu pieņēmēji vienmēr grib, lai nauda būtu viņiem pieejama, tad viņi uzskata, ka viņi ir ietekmīgāki, viņiem var vairāk, labāk lēmt par naudas lietošanu. Arī manā valstī e, grib naudu e, tērēt e, valsts vai reģionālā līmenī. Tagad reģionālais līmenis kļūst arvien e, svarīgāks. Un reģionālā līmenī mērķi un uzdevumi ir ļoti skaidri, un mēs zinām, kas ir jādara. Tas nenozīmē, ka nevajag koordināciju dalību valstu līmenī, bet mums eh, ir skaidrs, ka mēs nevaram domāt visas eh, Eiropas mērogos. Ir svarīgi noteikt vispārīgos mērķus, bet arī atstāt eh, rīcības brīvību kohēzijas fondu lietošanā, jo dažādās dalību valstīs eh, ir dažādas vajadzības un ir projekti, kas dažās valstīs ir vajadzīgi, bet citās nav. Paldies! Paldies! Eh, Kelī kungs nākamais. Uh, thank you. Paldies! Vispirms es gribētu apsveikt um, klātesošos un ir uh, svarīgi uh, apspriest šos jautājumus uh, komitejā, bet uh, vēsturiski šis jautājums ir ļoti svarīgs jo eh, Eiropas eh, Savienība, eh, Savienībā ir svarīga loma starptautiskā mērogā, un tagad mēs redzam, kādi ir labumi mm, no ilgtermiņa investīcijām, un es arī apsveicu Ziemeļīrijas Nacionālās asamblējas dalībniekus. Uh, Eh, tagad par eh, šī dien, šīs dienas sanāksmes tēmu. Augstās enerģijas cenas rada daudz problēmu eh, dažādās Eiropas daļās un nav gan saprotams, kāpēc mēs darām tik maz, lai samazinātu enerģijas cenas, jo mēs uh, Uh, importējam fosilās degvielas, tātad mēs daudz darām, lai trešās pasaules valstis kļūtu bagātas, maksājam viņam vairāk nekā 300 miljārdus par uh, energoresursu importu, bet mums ir jāizmanto pašiem uh, savi resursi par pašu energoefektivitāti, kā jau teica koreferents. Ko šis jautājums tika apspriests arī reģionālā līmenī, bet faktiski visiem ir skaidrs, kas būtu jādara, jo energoefektivitātes pretstats ir izšķērdība, nu neviens negrib būt izšķērdīgs un tērēt bezjēdzīgi. Es esmu eh, nedaudz vīlies par to, ka Eh, energoefektivitātes uzlabošana notiek tik lēni. Runa ir gan par sabiedriskajām, gan privātajām ēkām. Es gribētu redzēt vairāk investīciju, jo darbs ir jāpadara vienreiz, lai tas nebūtu jāatkārto, un tad eh, rezultāti uzreiz ir jūtami. Arī es domāju, ka privātās ēkas ir ļoti labs eh, piemērs, ļoti laba izdevība. Mēs eh, varam vai nu padarīt finansējumu vieglāk pieejamu, vai arī mehānismus, eh, kā piemēram īrijā, kur izmaksas tiek sēktas ar ietaupījumiem, un tad šis process neko nemaksā. Arī būtu Eh, jāveido grupas, eh, varbūt ar atbalstu no Eiropas Savienības, eh, kas izrealizēs projektus dzīvojamos mājās, un tādā veidā arī šis process tiks iesākts un rezultāti būs uzreiz redzami. Ir vēl tālāk un rūpīgāk jāpārliecinās, lai šo darbu izpildītāji būtu pietiekami kvalificēti. Ir jā, par nelaimi ir sabūvētas ļoti energo neefektīvas mājas ļoti sliktā kvalitātē. Uh, Tātad pirmkārt ir jāpārliecinās, ka tie, kas e, izdara e, darbu, ir e, pienācīgi kvalificēti un lai viņi arī būtu kontrolēti. Jo tagad pilsoņi vēlas kaut ko mainīt, un tā tad viņiem ir vajadzīga tikai iespēja to darīt un tad mēs varēsim samazināt enerģijas izmaksas. Paldies! Liels paldies, Kēlī kungs! Un liels paldies par to, ka norādījāt, ka mums šodien ir svarīga apmeklētāja grupa. Un es gribēju pievienoties jūsu sacītājiem, pateikties uh, viņiem par klātbūtni. Uh, un laipni šeit sveikt uh, Ziemeļīrijas uh, leģislatīvās asamblējas pārstāvis, kurš šodien vien, viesojas mūsu komitejā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs notikums. Visi esat laipni sveikti. Eh, a jestli tady máme zástupce komise k, eh, k bodu 7, tedy jestli... Un ja šeit ir kāds no komisijas, kurš varētu izteikties par šo punktu tad esat aicināti to darīt. Nu? Jā vai nē? Labi. Tad došu vārdu referenta pārstāvim. Es visu ņēmu vērā un atzīmēju visu, ko kolēģi teica, un nodošu kolēģim, lai viņš varētu to visu iekļaut savā ziņojumā un to vēl tālāk uzlabot. Paldies! Liels paldies! Paldies par šiem vārdiem, un gribējos atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir piekdiena, trešais mājas, protams, šogad. Un mēs varam pievērsties septītajam punktam - elektroniskā identifikācija un uh, uztrasta pakalpojumi iekšējā tirgu. Referente ir Ulas Kogas kundze un došu vārdu jums. Liels paldies priekšsādātājiem! jūs sākāt runāt uh, čehu valodā, un tāpēc es izteikšos savā dzimtajā valodā zviedru. Komisijas uh, priekšlikums sastāv no divām daļām. Pirmā pievēršas uh, savstarpēji atzīšanai un uh, identifikāciju, elektronisko identifikācijas sistēmu atzīšanai visās uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs. Es zinu, ka tas ir nedaudz sarežģīti, bet ideja jau ir ļoti vienkārša. Ideja ir tāda, ka mana Zviedrijas uh, e-pasi tiek atzīta citās dalībvalstīs. Tas, protams, ir fakts bet uh, vienlaicīgi arī mana Zviedrijā izdotā e-identifikācijas karte tiek atzīta citās ES valstīs, Spānijā un citur. Tādējādi mēs uh, veidojam e-identifikācijas sistēmu, kas uh, darbotos pārrobežā. Otrs aspekts šeit ir uh, sastarpējās atzīšanas kopīga ietvera izveidošana un uh, vienāda uh, pieeja juridiskajām sakām, ko rada uzticības pakalpojumi. Tie iekļauj tādus pakalpojumus kā elektroniskais paraksts, elektroniskie dokumenti, elektroniskie laika zīmogi un interneta vietņu identifikācija, kas lietotājiem palīdz saprast, vai viņi ir nokļuvuši pārējā vietnē, vai tā nav kāda krāpnieciska vietne, kas vēlas no viņiem izkrāpt naudu. Un komisijas uh, priekšlikuma izaizpunkts ir lielisks, bet, manuprāt, eh, mērķus un šī priekšlikuma saturu ir iespējams paskaidrot jo tehnoloģijas eh, šajā ziņā attīstās ārkārtīgi strauji. Šajā jomā problēmas ļoti bieži atrisina paši tirgus dalībnieki, tomēr tas tā nenotiek vienmēr, tāpēc mums ir jāgādā par atbilstošiem tiesību aktiem un ir jāgādā par to, lai tie būtu pietiekami eh, ņemot vērā juridiskās sekas, mums nevajadzētu apturēt eh, tās attīstības tendences, kuras mēs labprāt gribētu attīstīt un veicināt. Tāpēc eh, sā, sākumā es gribēju teikt, ka komisijas priekšlikums nav pietiekami labi izstrādāts. mums kā likumdevējiem ir jāzina, kas tieši notiks, un arī iesaistītās puses ir ieinteresētas juridiskā skaidrībā. Tāpēc uh, es gribēju jūs iepazīstināt ar savu ziņojumu. Vispirms par e-identifikācijas sistēmu savstarpēju atzīšanu. Man ir stingra nostāja, ka ir nepieciešamas uh, elektroniskās identifikācijas schēmas, kurām Eiropā būtu jābūt savstarpējā atzītām, un elektroniskā identifikācija, protams, ir eh, katras eh, dalībvalsts ziņā. Nākotnē tās galvenokārt tiks izmantotas nacionālā kontekstā, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt eh, šo sistēmu sadarbspēju neapdraudot jau izstrādātos elektroniskās identifikācijas risinājumus, kurus dalība valstis ir izvēlējušās izmantot un kuri jau lieliski strādā katrā atsevišķajā dalība valstī. Tāpēc es ierosinu staustarpējos standartus tehniskās sadarbspējas nodrošināšanai, veidot tehniski neitrālus. Uh, lai katrs individuālais risinājums uh, tiktu cienīts, ir respektēts, un, un tas ir jāatspoguļo arī komisijas deleģētajos tiesību aktos. Otrā šī ziņojuma daļa ir par datu aizsardzību. Es uh, pamanīju, ka komisija nepiemēro datu aizsardzības noteikums attiecībā uz elektroniskās identifikācijas datiem, un tas, protams, ir saprātīgi, jo tā ir dalība valstu kompetence. Tomēr pārobežu izmantojumā datu aizsardzības aspekts ir jāņem vērā, un arī to, ka ir nepieciešams apkopot tikai visnepieciešamākos datus ir jādomā, ko darīt ar identifikācijas datiem, kas tiek apstrādāti identifikācijas automatizētajos procesos, un te rodas ļoti daudz uh, jautājumu, kurus mēs komisijai vēlētos uzdot, un uh, uz tiem visiem ir jāroda atbildes. Un ja mēs runājam par uh, uzticības pakalpojumiem, tad joprojām ir diezgan neskaidri, kuras iesaistītās puses ir šīs regulas subjekts. Jūs saskaņā ar definīciju mēs kā likumdevēji varam nedaudz ierobežot uh, šo definīciju aptvērumu, bet, manuprāt, tās ir jāsašaurina vēl vairāk. Ir nepieciešams, ko tieši komisija grib regulēt, uz kurām pusēm šiem noteikumiem būtu jāattiecas. Tālāk par īstenošanas un deleģētajiem aktiem. Viens uh, visaptverošs, jeb horizontāls uh, priekšlikums attiecībā uz uh, deleģētajiem un īstenošanas aktiem būtu tāds, ka visā šajā priekšlikumā komisija piedāvā izmantot deleģētos aktus, nevis uh, īstenošanas. Un es uh, komisijai piekrītu, atsevišķos gadījumos tas varētu nodrošināt regulas harmonizētu piemērošanu un sniegtu uh, savu ieguldījumu tajā, lai uh, dalību valstu prakse tiktu pielīdzināta, kad šis priekšlikums tiks uh, apstiprināts un īstenots. Tomēr es nepiekrītu tam, ka mums uh, pārāk stingri būtu jāpaļaujas uz uh, īstenošanas vai deleģētajiem aktiem. Es piedāvāju izvēlēties kritiskāku pieeju un aicinu attiecināt šos aktus tikai uz uh, tehnisko īstenošanas pusi, lai nodrošinātu harmonizētu un visaptverošu noteikumu īstenošanu. Kas attiecas uz deleģētajiem aktiem, es uh, gribētu tos uh, ierobežot uh, un vēlētos, lai komisija uh, konkretizētu de piedāvāto deleģēto aktu aptvērumu un mērķi. Būtiskākie noteikumi ir jānosaka tiesību aktos, nevis deleģētajos aktos, tomēr ņemot vērā šo tiesību aktu sarežģītību. Es uh, izmantošu iespēju nedaudz vēlāk eh, piedāvāt eh, papildus grozījumus, kad būs, eh, būsim noskaidrojuši joprojām nenoskaidrotos jautājumus sadarbībā ar komisiju. Nepieciešams eh, sabalansēt drošības aspektus, lai vairotu pilsoņu uzticību un uh, izmaksas, kas rodas šo datu administratoriem un uzturētājiem. Tālāk par personām ar invaliditāti. E-pakalpojumiem būtu jābūt pieejamiem arī cilvēkiem ar invaliditāti, un šo pakalpojumu izmantošana ir jāpadara iespējama arī cilvēkiem, kam nav invaliditātes. Šis ir digitālais laikmets, un mums eh, visiem vajadzētu būt eh, iespējai brīvi pārvietoties vienotā no digitālā tirgu. Tas ir arī galvenais temats šajā ziņojumā. Jāteic, ka joma ir ārkārtīgi interesanta. Šie ir tikai pirmie soļi, bet mums ir jādarbojas ātri, lai pabeigtu darbu pie šī priekšlikuma mūsu sasaukuma laikā. Mans mērķis ir to izdarīt, un es ļoti priecāšos par jūsu komentāriem un uh, jūsu ierosinājumiem. Liels paldies par šiem ievadvārdiem. Liels paldies par to, ka iekļaujat uh, šajā dienā izmantoto valodu skaitā arī zviedru valodu. Mēs runājam te ļoti daudzās valodās un ļoti labi, ka tā. Bet tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmā būs uh, Pilārda Kastīlo. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es uh, gribēju jūs ap, apsveikt eh, mūsu kolēģi Maritu Uvskogu par ziņojuma projektu par elektroniskās identifikācijas un uzticības pakalpojumiem darījumiem eh, iekšējā tirgū. Jāteic, ka šie priekšlikumi ir ļoti interesanti un daudzi no tiem nāk īstajā laikā. Es eh, gribēju izcelt, ka ir nepieciešami daži grozījumi, lai uzlabotu koncepciju par drošības pārkāpumiem, un tāpēc es pieskāršos eh, dažiem punktiem, kas nav iekļauti ziņojuma projektā. Vismaz daži no šiem punktiem tur nav iekļauti. Un pavisam īsi es gribētu izcelt vienu vai divus punktus. Vispirms jautājums par uzticības pakalpojumu sniedzēju definīciju. Ir tā saukti, saukt, sauktie mm, TSP un par kvalificētiem uzticības pakalpojumu sniedzējiem. un to, kā mēs abus definējam. Otrakārt, 30. 13. regulas pāntā ir priekšlikums par uzraudzību, un es īsti nezinu, kā tur rīkoties, jo nav izveidots šādu pakalpojumu sniedzēju sāraksts viņiem nav paredzēts eh, nekāds pienākums paziņot eh, par savu darbību un sniegtiem pakalpojumiem. Tāpēc rodas jautājums, kā gan varēs veikt uzraudzību, ja par eh, pakalpojumu sniedzējiem nekas nav zināms. Piecpadsmitā panta pirmajā punktā ir paredzēti arī noteikumi attiecībā uz drošību un to, ka tiek izveidota uzraudzības iestāde, bet tam ir nepieciešama definīcija. Vēl es gribēju izcelt jautājumu par uzticību. Ir nepieciešama savu veidu uzticības ekosistēma, kas ir saistīta ar to, ka uh, 17. pāntā ir noteikts, ka kvalificētie uzticības pakalpojumu sniedzēji, kas paziņo par savu pakalpojumu sniegšanu uzraudzības iestādē, viņi var sākt darbību neraugoties no tā, neraugoties uz to, vai e, šie pakalpojumu sniedzēji ir apstiprināti, un tas var radīt virkni problēmu. Tāpēc es uh, gribētu teikt, ka viņus nevajadzētu iekļaut nekādā sarakstā pirms nav veikta pārbaude un uh, revīz, audits. Tālāk desmitajā pāntā tiek pieminēti uzticības pakalpojums sniedzēji ārpus Eiropas Savienības, nekādi nenorādot, kurš tad uzraudzīs šo pakalpojumu sniedzēju darbību, vai viņiem ir jāievēro regulas noteikumi vai nē. Un, uh, manuprāt, arī tas no mums prasa konkrētu rīcību. Vēl ir vairāki aspekti, kas pašlaik netiek apspriesti, piemēram, e-pārakstu juridiskās sekas. Tas arī ir svarīgs jautājums, bet pagaidām tas arī viss. Paldies! Paldies! Mūsu nākamais uh, referents ir Kreitsmenkungs. kungs priekšsādātāji, elektroniskās identifikācijas, identifikācijas un uzticības pakalpojumi pagaidām eh, nav risināti, un uh, jautājumi ir tik sarežģīti, ka vienkārši risinājumu te nav, un tas man noved pie viena no svarīgākajiem punktiem, kas parādās Ulskogas kundzes ziņomā. Ko darīt, ja savstarpējā uh, Atzīšana elektroniskajai identifikācijai ir iespējama tikai pēc nacionālo sistēmu pielāgošanas. Vācijas elektroniskā apliecība ir šāds piemērs. Tā tiek uzskatīta par vienu no drošākajām Eiropā, bet uh, rodas jautājums, vai tā ir savietojama ar citām nacionālajām sistēmām, kā to paredz komisija. Tāpēc es apsveicu referentes apņemšanos risināt šo problēmu. Tomēr man šķiet, ir pārāk vienkārši noteikt, ka nacionālās EID, elektroniskās identifikācijas sistēmas pamats nedrīkst mainīt, kā to piedāvā komisija. Es domāju, ka ir nepieciešams rafinētāks risinājums, un pie tā mēs varam strādāt. Papildus tam ziņojuma projektā ir iekļaut vairāk punkti, uh, kas, protams, ir apsveicam, bet uh, man rodas jautājums, vai tieši šajā priekšlikumā vispār ir regulējumi, vai to drīkst regulēt, piemēram, piekļuva saglabātai informācijai. Tas jau ir noteikts uh, datu aizsardzības direktīvas uh, darbības jomā, un darbs pie tā pašlaik notiek. Es uzskatu, ka komisijas pieeja norādīt, uh, iekļaut norādi uz uh, topošo datu aizsardzības direktīvu ir pareiza. Ja mēs sāksim regulējumu veidot šeit, tad var gadīties, ka veidojas dubults regulējums, tas atšķirsies no direktīvas, vai arī mēs noteiksim stingrākas prasības nekā datu aizsardzības direktīvā. Un tas arī nevar būt manā interesē jautājums par to, vai ir jāsniedz informācija par drošības pārkāpumiem. Te, manuprāt, komisijas sākotnējais priekšlikums bija pārējais. Ja ir problēmas ar uzticības pakalpojumu sniedzējiem, tad ir jāinformē uzraudzības iestāde. Vēl, viens, vēl viena problēma, kas saistās Ja šādas problēmas ir, tad tas ir datu aizsardzības iestādes kompetencē. Ir jānosaka, kad uh, ir jāsniedz informācija datu aizsardzības iestādē. Tomēr to visu iekļaut šajā regulā es neuzskatu par nepieciešamu. Kolēģi Gallo un uh, vēl daži kolēģi piedalījās uh, publiskā uzklausīšanā, kur veidojās ļoti interesanta diskusija, un vienu punktu es gribēju šeit pieminēt. Uh, izskanēja priekšlikums pārsūtīt tikai tādus datus, kas ir nepieciešami identifikācijai. Un šis priekšlikums man šķiet eh, ļoti interesants un svarīgs, un mēs mēģināsim to iekļaut tekstā. Bija tikai, eh, bija kolēģi, kas eh, domāja par to, lai netiktu pārsūtīti vairāk, ne, vairāk datu nekā nepieciešams, un uh, ja mēs pārsūtam valstu iestādēm pārāk daudz datu, tad rodas jautājums, vai tas ir piemērot un nepieciešams. Varbūt, ka pietiek ar tiem datiem, kas eh, tiešām ir nepieciešami identifikācijas nodrošināšanai. Un eh, tādējādi mēs eh, saudzīgāk, taupīgāk apietos ar tiem ar datu apjomu, un tāpēc vajadzētu iekļaut kādu normu, kas nosaka, ka ir pārsūtām tikai uh, nepieciešamie dati. Es um, tālāk par juridiskajām normām. Es uzskatu, ka to skaits ir uh, diezgan kritisks un mums jāraugās, ka, ko, ko mēs šeit daram. It īpaši tehniskajos aspektos uh, tas rāda zinām, zināmas problēmas Tur, kur parlaments eh, var paturēt zināmu ietekmi, mums vajadzētu norā, noraidīt deleģētos aktus, bet tajos jautājumos, kur ir iespējama tehniska attīstība, tur mums vajadzētu piekrist deleģētajiem aktiem, jo būs vajadzīgi jauni noteikumi. Domāju, ka mūsu darbs ir rūpīgi jāsaskaņo Rīmko komiteju. Paldies referentē par ziņojumu projektu un es eh, priecājos eh, par gaidāmo darbu ar citiem ēnu referentiem. Ceru, ka mums visiem būs daudz labu ideju. Lielas paldies! Došu vārdu nākamajam, nākamajai ēnu referentei. Anders Dāters kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribēju pateikties referentei par lielisko darbu. Es zinu, ka ir eh, bijis diezgan grūti strādāt pie šī ziņojuma. Bet eh, komisija pieskaras vairākiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, par to, kurš ir atbildīgs, kādas ir eh, visu iesaistīto pušu saistības, kā veidojas uh, uzticības pakalpojumu sniedzēja ķēdi un tam līdzīgi. Komisijas sākotnējā priekšlikumā bija ļoti liels uzsvers uz datu aizsardzību un to, kā rīkoties ar jutīgiem datiem. Es priecājos, ka referente Ulskugas kundze ir šo aspektu savā ziņojuma projektā eh, padarījusi stingrāku, un es eh, priecājos arī to, ko, par to, ko Krauts mana kungs teica par uh, datu, ies, pārsūtāmo datu apjomu ierobežošanu. Mums ir jāizvērtē, eh, kur ir mūsu politiskā atbildība, ko mēs politiski varam eh, panākt, un eh, tur tad varētu neizmantot deleģētos aktus. Es noteikti sagatavošu arī grozījumus referents sagatavotajiem ziņojumam par datu, pārsūtīšanu, datu pārsūtīšanas apjomu ierobežošanu, paredzot, ka tiek pārsūtīti tikai tie dati, kas nepieciešami lietotāja identifikācijai. Un, protams, ja runājam par drošību, tad uzticība ir ārkārtīgi svarīga. Komisija savā sākotnējā priekšlikumā to jau ir norādījusi. Ir nepieciešama caurredzamība, tas ir ārkārtīgi būtiski. Ir nepieciešama pārredzamība par to, kā kompānijas darbojas, kurš ir atbildīgais par ko, un tikai tā mēs varam stiprināt uh, uzticību šiem pakalpojumiem. Nedrīkst aizmirst, ka daudzi no tiem, kas sniedz identifikācijas pakalpojums tieši, saiš, tieši saistē un dalību valstīs, ir uh, privāti, privātas struktūras, un tad, ja runājam par uzticības vairošanu privātajam sektoram, uh, bieži ir nepieciešami ekonomiski stimuli. Ir ļoti bieži eh, ir jābūt ekonomiskiem stimuliem, lai šie pakalpojumi sniedzēji eh, paši vēlētos būt uzticami. Protams, eh, ir jāziņo par drošības pārkāpumiem. Uh, un ikvienam, kuru ir skāris šāds eh, pārkāpums, eh, vajadzētu paredzēt eh, ikvienā gadījumā arī juridisku atbildību, kā tas tika izdarīts Kalifornijā, manuprāt, 2002. vai 2003. gadā. Un to mēs varam iekļaut 15. pantā, cilvēki, kas ir eh, IT eksperti un daudz labāk pārzina eh, pāredzamības jautājums, saprot, ka ir ļoti grūti radīt detalizētus tehniskos tiesību aktus, bet es eh, ar nepacietību gaidu šo šos visaptverošos noteikumus. Arī es kopā ar Kreitsmaņu kungu pirms pāris nedēļām piedalījos seminārā par jautājumiem, kas saistīti ar šo lietu, un, manuprāt, tas ir ļoti interesants darbs, kas mūs nākotnē gaida. Liels paldies, un tagad es došu vārdu Mesārašu kungam, kurš uh, arī ir referents par šo tiesību aktu jūrī komitejā. Paldies, priekšsādātāji! Es uh, gribēju padalīties uh, sava ziņojuma galvenajās idejās ar ITRE komitejas kolēģiem. E paraksti, uzticības pakalpojumi un elektroniskā identifikācija ir ļoti svarīga gan uzņēmējiem, gan privātpersonām, tāpēc es augstu vērtēju e, komisijas priekšlikumu par elektroniskās identifikācijas un uzticības pakalpojumu darījumu, mm, darījumiem iekšējā tirgū. Uh, Šis priekšlikums ir atbilde iekšējā tirgus dalībniekiem un viņu vajadzībai nodrošināt juridisku ietvaru elektronisko darījumu drošības nodrošināšanai ES. Šī priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmēji un privātpersonas var izmantot elektroniskās identifikācijas schēmas, lai piekļūtu publiskajiem pakalpojumiem citās ES valstīs, kur šādas schēmas ir izveidotas regula prasa nodrošināt savstarpēju atzīšanu starp dažādām nacionālajām elektroniskās identitācijas sistēmām. Es uh, uzskatu, ka privāta personas organizācijas un uzņēmēji 21. gadsimtā uh, prasa uzticāmu sistēmu elektroniskai identifikācijai, tā ir nepieciešama mācībām, uh, izklaidēji un citām aktivitātēm. Šobrīd eh, dalību valstu elektroniskās identifikācijas eh, pakalpojumi ir apgrūtinoši, nav pieejami tieši saistē vai arī ir pieejami tikai ierobežotā apjomā un par augstākām izmaksām. Kādas ir eh, visaptveroša Eiropas identifikācijas tīkla izmaksas, lai nodrošinātu pārrobežu dārījumus? Elektroniskie darījumi ir ērtāki, iet palīdz ietaupīt laiku, izmaksas nekā uh, iepratī papīra darījumiem. Un eh, tiks nākotnē turpmāk izmantoti biežāk elektroniskos iepirkumos, uh, dažādos sociālajos pakalpojumos un tā tālāk. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt lielāku juridisko uzticamību uh, elektroniskai identifikācijai visā ES iekšējā tirgu. Like Jurī atzinumā es gribēju norādīt, ka, ka ir jāgarantē juridiskā skaidrība un paļāvība, lai pilsoņi un uzņēmēji varētu uzticēties drošiem pārobežu elektroniskiem darījumiem. Tāpēc mēs piedāvājam zināmas izmaiņas notifikācijas procedūrās. Uh, par uh, datu aizsardzības pārkāpumiem, uh, saistībām un tam līdzīgi. Vienlaikus ir jāizvairās no nevajadzīgas birokrātijas un liekas loga uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Visbeidzot, mēs piedāvājam virkni grozījumu noteikumos par noteikumu īstenošanu ar deleģētajiem aktiem, kā to piedāvā komisija, lai labāk atspoguļotu 290. un 291. līgumu par Eiropas Savienības darbību mērķus jautā, vairākos jautājumos. De, leģislatīvo pilnvaru deleģēšana komisijai šķiet nav piemērota, un atsevišķos gadījumos ir nepieciešami papildus skaidrojumi par deleģēšanas mērķiem un uh, deleģēto pilnvaru apjomu. Paldies! Nākamais runātājs ir Balčītis kungs. Nu, Paldies, priekšsanātāji. Es gribēju pateikties referentam un visiem ēnu referentiem. Viņi pauda zināmas bažas un pauda viedokļus par to, kas tad nākotnē īsti ir jāīsteno. Es gribēju izteikties par e-paraksta sniegtajiem labumiem. Es domāju, ka daudzi piekritīs tam, ka, tas, ka tā būs revolūcija mūsu ikdienas dzīvē. Tas to ļoti atvieglos. Daudzi mēģina veikt uzņēmēju darbību, mazinot uh, birokrātisko slogu. Un tas, protams, ir nedaudz atšķirīgā formā nekā tas, ko paredz šīs dokuments. Es eh, nezinu, kādas ir normas par elektroniskā, elektronisko parakstu dalību valstīs, bet mums nāksies izveidot kopīgus principus un visām Eiropas saimnības dalību valstīm nāksies tos piemērot. Te es eh, runāju par elektroniskā pāraksta pamatprincipiem. Tikai tādos gadījumos mēs varēsim sagaidīt, ka tiek aizsargāti personas dati un nodrošināt savstarpējā atzīšana. Es eh, ceru, ka uzraudzības eh, iestāde neļaus eh, kropļot šobrīd dalībvalstīs pastāvošos pamatprincipus. Es ceru, ka šis dokuments tiks pieņemts pēc iespējas ātrāk, jo tas sniegs milzīgi pievienoto vērtību mūsu tirgumu mēs uh, varēsim vērot mūsu konkurētspēju, un tas būs uh, kvantitatīvs uh, un kvalitatīvs solis uz priekšu mūsu biznesa veicināšanā nākotnē un birokrātijas samazināšanā. Paldies! Paldies, Kelī kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji kungs. Vispirms vēlējos pateikties referentei un ēnu referentiem par šo ļoti uh, nozīmīgo diskusiju. Šis jautājums ir ļoti svarīgs par elektroniskiem um, pakalpojumiem. Uh, elektroniskiem pārakstiem un tam līdzīgiem jautājumiem. Tā ir nākotne. Ja mēs e, šo jomu efektīvi sakārtotu, tad tas palīdzētu mums pabeigt iekšējā tirgus izveidi un mēs kļūtu konkurētspējīgāki. Mums ir jābūt uzmanīgiem un mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas. Mums ir jādomā par uzņēmēju interesēm, bet īpaši par personas datu aizsardzību. Un ja mēs uh, visu izdarīsim pareizi, tad uh, bieži vien mēs runājam par to, ka mums jābūt Eiropiešiem, ka Eiropa var palīdzēt ikdienas dzīvē uh, vienkāršajiem uh, pilsoņiem sadarboties pāri robežām, veicināt pārobežu tirzniecību. Esmu strādājis pie datu aizsardzības regulas. Šeit ir uh, redzamas sinerģijas un mums ir jānodrošina konsekvences starp abiem priekšlikumiem. Un palūkojoties uz dažiem iesniegtajiem grozījumiem, uh, Tas arī redzams, it īpaši par pārkāpumiem un to paziņošanu. Šie priekšlikumi ir interesanti un tie iekļaujas kopīgā konsekvencē, ko mēs attiecinām uz datu aizsardzības regulu. Es domāju, ka mums vajadzētu vēl to izdiskutēt ar uh, referentiem, lai nodrošinātu pilnīgu konsekvenci un saskaņotību. Tālāk par deleģētiem aktiem. Parlamentam tie visumā nepatīk, un to arī var saprast, jo tas var būt aizbildinājums, lai uh, pieņemtu nevienmēr kvalitatīvus tiesību aktus. Ja ir kaut kādas kļūdas pieļautas, tad komisija ar deleģētiem aktiem tās var labot. Protams, ir taisnība, ka mums ir jācenšas ierobežot deleģēto aktu izmantošanu, bet mēs nevaram pilnībā no tiem atteikties un tos uh, likvidēt. Pat ar vislabāko gribu tomēr var kaut kas notikt, var notikt kādas izmaiņas un uh, būt uh, kaut kas uh, neparedzēts, kāds neparedzēts sekas var rasties, un tādēļ mums ir tomēr jāpārēdz zināmas manevrēšanas iespējas, uh, korekciju izdarīšanai, bet mums ir skaidri jānosaka, kā šie, šīs korekcijas ir izdarāmas un ka parlamenta kontrolē ir jāpastāv arī šajā jomā. Paldies! Liels paldies jums! Un tagad komisijas pārstāvim vārds, ja kāds ir no komisijas klāt šajā zālē, lūdzu. Vārds jums. Thank you, Paldies priekšsādātāji, labdien visiem godātiem komitejas deputātiem. Komisija augstu vērtē atzinuma projektu, ko sagatavojusi Olfskogs kundze, un mēs vēlētos arī teikt, ka mēs uh, augstu vērtējam to, kas ir ierakstīts uh, šajā projektā it īpaši par. Uh, mēs vēlamies nedaudz paskaidrot regulas aptvērumu. Mēs arī dzirdējām citus komitejas deputātus, bet jāsaka, šī regula iekļaujas pastāvošajā likumdošanas ietvarā Un runājot par normām, par elektronisko identifikāciju un tās līdzekļiem, eh, referente norāda, ka tas attiec, tas ietilpst dalību valstu kompetencē, bet eh, jaus, jāatzīst tomēr, ka tas iekļaujas datu aizsardzības sistēmā, kas darbojas atrā valstī. Un tādēļ ir tika norādīts, ka jāsamazina nododamo datu apjoms. Un mēs uzskatām, ka šīs dalību valstis uh, Uh, nodrošina sensitīvo datu apstrādi, kur šīs, šie dati tiek nodoti. Bet šis minimālais datu apjoms būtu jāskat arī tādā kontekstā, cik uh, lielu datu apjomu pakalpojumu sniedzēji citās valstīs pieprasa, lai nodrošinātu piekļuvi pakalpojumiem. Uh, Eh, parasti tie ir, tās ir valdības iestādes, kas nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu, bet šie visi jautājumi ir ļoti svarīgi un komisija uzskata to par ļoti svarīgu prioritāti visās mūsu diskusijās. Mēs uzklausim uh, eh, interesētās puses tālāk par deleģētiem aktiem un ja, izpildes aktiem. Uh, par, runājot par tehnisko saturu, eh, jā, būtu jāpieņem likumdošanas akti visus šos tehniskos jautājumus regulējot, tad tie būtu ļoti smagnēji likumdošanas akti, tādēļ būtu jā, ir jāizmanto deleģētie akti, lai nodrošinātu sadarbspēju. spēju jo pretējā gadījumā nekāds uh, labums uh, netiks gūts. Mūsu mērķis ir uzlabot Eiropas konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi veicināt. Paldies, tas man arī bija viss šobrīd. Paldies, un tagad uh, lūdzu vārds referents kundzei īsām apkopojumam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos pateikties visiem sar, eh, diskusijas dalībniekiem par viņu ieguldījumu, vēlos pateikties ēnu referentiem un līdzreferentiem un citiem deputātiem, kuri ļoti labi apzinās, ko no mums likumdevējiem prasa jaunā digitālā pasaule, runājot par deleģētajiem aktiem Es eh, vēlējos eh, izvērtēt šos deleģētos aktus katrā gadījumā atsevišķās šīs regulas kontekstā, eh, domājot par to, kādas sekas var būt konkrētam deleģētam aktam. Es nedomāju, ka mums būtu jāatsakās no visiem šiem deleģētajiem aktiem, bet mums ir jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi to nepieciešamība. Uh, runājot par IMCO, protams, mēs ļoti cieši sadarbosimies ar šo komiteju šajā e, jautājumā. E, izskanēja daudzi izcili priekšlikumi, es tos visus esmu pierakstījusi, un e, es arī esmu sagatavojusi grozījumu par elektroniskās identifikācijas komponentu uh, jo, manuprāt, būtu tikai saprātīgi, lai komisija un dalību valsts mm, domātu, pievērstos elektronisko pakalpojumu savietojamības nodrošināšanai, lai tie spētu darboties pārobežu kontekstā. Un esmu arī paredzējusi izstrādāt atbilstošus grozījumus par šo aspektu un domāju, ka arī citi uh, kolēģi ir paredzējuši iesniegt grozījumus, un tas viss uh, izklausās ļoti cerīgi un rosinoši, un esmu pārliecināta, ka paredzētajā laikā mēs arī spēsim šo darbu paveikt. Un es piekrītu Andrius Doters kundzei arī, kā caurskatāmībai atklātībai ir jābūt mūsu darba pamatakmenim. Paldies, ka priekšsēdētājs vēlos jums visiem atgādināt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 15. mājas. Tagad pāriesim pie 8. darba kārtības punkta degvielas kvalitātes direktīvas un atjaunojamo energoresursu direktīvas grozīšana netieša zemes izmantojuma izmaiņas. Atzinums sagatavotājs ir Alejo Vidals kvadras došu. Uh, jums vārdu un lūdzu iekļaujieties piecās minūtēs, jo pretējā gadījumā mūsu darbs varētu aizskavēties. Godātie kolēģi, vēlējos īsumā jūs iepazīstināt ar savu atzinuma projektu un ceru, ka šis uh, dokuments kļūs par pamatu mūsu kopīgam turpmākam darbam. Un ideālā gadījumā šim rezultātam vajadzētu būt līdzsvarotam uh, dokumentam, kas gūtu pēc iespējas lielāku atbalstu. Pirmkārt, tātad, ko es gribēju teikt, manuprāt, ilūk faktori mums nebūtu iekļaujami šajā likumdošanas aktā, jo trūkst vienprātības par šo faktu, faktoru um, definēšanu un izmērīšanu. Tos var tikai modelēt, bet nav iespējams tos precīzi izmērīt. Un, ja izmantojam ekonomiskus modeļus, tad tie ir zināmā mērā ierobežoti un rada neskaidrības un neprecizitātes. Ja saistošā likumdošanas aktā mēs iekļaujam strīdīgus parametrus, kuri pastāvīgi vai periodiski ir jāaktualizē, tad mēs nespējam veidot uh, prognozējamu tiesisko aktu kopumu, kas ir nepieciešams investīcijām. Runā eh, ir, protams, eh, zinātniski dati pieejami, bet tie vēl nav pietiekami, lai varētu uz tiem balstīties eh, tiesību aktu izstrādē Es tāpat nedomāju, ka mums vajadzētu noteikt stingrus ierobežojumus tradicionālajām biodegvielām, jo šādi mēs mainām spēles noteikumus uh, spēles uh, laikā. Ir dalība valstis, kuras spēs iz, ieviest transporta sektorā desmit uh, nevarēs ieviest 10% atjaunojamo resursu izmantošanu transporta Uh, enerģijas jomā līdz 2020. gadam, jo ar atlikušajiem uh, energoresursiem, atjaunīgiem energoresursiem nepietiks, lai aizpildītu iztrūkumu, ja noteiks ierobežojums tradicionālajai biodegvielai. Un tāpat ir dažādi faktori, kas uh, šeit nav ņemti vērā. Un līdz ar to iznāktu atsacīties no mūsu galvenajiem mērķiem laika posmām līdz 2020. gadam. Ailuk, iluk nav tik svarīgs, tik centrāls jautājums, lai tādēļ mēs atteiktos no izvirzītiem mērķiem. Tādēļ es nedomāju, ka mums vajadzētu arī pieļaut to, ka modernās biodegvielas var e, ierēķināt vairāk kārt mērķu sasniegšanā. Manuprāt, šāda pieeja ir uh, mākslīga, lai uh, ļautu dalību valstīm sasniegt izvirzītos mērķus, jo šādā kontekstā jau mērķi zaudē nozīmi vai jēgu. Esmu vienmēr bijis pret krāpšanos bet man vismazāk patīk krāpt pašam sevi. Un tādēļ mums nevajadzētu šādi rīkoties. Ja vienu un to pašu degvielu ieskaita vairāk reiz, tad tā ir netīša atzīšanās, ka mēs nespējam sasniegt 10% mērķi līdz 2020. gadam. Un šis iztrūkums tiks aizpildīts ar fosīlo kurināmo, kas ir vairāk piesārņojoši nekā tradicionālā biodegviela. Protams, ir eh, jāparedz eh, pasākumi eh, ilūk ierobežošanai. Es uzskatu, ka ir jānosaka starp posmu mērķis, lai samazinātu ilūk, bet efektīvā veidā nosakot šādu apakšmērķi attiecībā uz biodegvielu. Tāpat, eh, lai eh, mazinātu ilūku ietekmi, es aicinu komisiju padomāt par pasākumiem, kā eh, neizmantotas vai noplicinātas zemes izmantošana vai arī blakus produktu izmantošana biodegvielas ražošanai. Un noslēgumā priekšstādātāja kungs godā tie kolēģi, mans galvenais mērķis ir panākt, lai direktīvā eh, noteiktie eh, pasākumi iluk samazināšanai eh, ņemtu vērā arī citas intereses, lai nodrošinātu transporta ilgtspējību un uh, Uh, energoapgādes drošumu un lai netiktu aizmirsti arī lauku reģioni un to intereses. Pagājušajā gadā biodegviela, kas tika izmantota tradicionālā uh, biodegviela transporta jomā, bija 95% no atjaunojumiem energo uh, Uh, resursiem šai jomā, un uh, absolūti lielākā daļa biodegvielas tiek ražota Eiropas Savienībā, un tās ražošana ir radījusi aptuveni 250 tūkstošu darba vietu Eiropas Savienībā. Iedomājieties, kas notiks, notiks, notiek tad, ja ārpus Eiropas Savienības cilvēki uh, izmanto zemi uh, šādu kultūru izmantošanai. Mums ir, protams, jāuzstāj ilgtspējības kritēriju ievierošanu tādās valstīs kā Brazīlijā, uh, Argentīnā, Malaizijā, un šīs valstis arī ir nolēmušas uzlabot uh, šādus kritērijus biodegvielas kultūru audzēšanas jomā, bet mēs nedrīkstam nostādīt neizdevīgākā situācijā Eiropas Savienības uh, lauksaimniekus tikai tādēļ, ka citās valstīs uh, izmantotie kritēriji nav ilgtspējīgi. Mums ir jārosina ilgtspējīgas ekonomikas attīstība. Paldies, kolēģi! Vienmēr esmu gatavs ar jums sadarboties un uzklausīt jūsu viedokļus un ierosinājumus. Paldies! Paldies! Paldies, un tagad ēnu referenti lūdzu eh, Tomsons kundze pirmā. Paldies! Vispirms es gribētu pateikt eh, referentam par uz, pateikties referentam par uzstāšanos. Eh, Kā jūs zināt, transporta sektors ir visātrāk augušais enerģijas patērētājs Eiropas Savienībā un uh, siltumnīcas gāzu ražotājs, kas eh, ražo daudz, kas patērē eh, daudz fosilo degvielu, un eh, pašlaik naftas cena pieaug, un tātad transports ir atkarīgs no naftas importa, un rezultātā ir nedroša situācija. Ir vajadzīgs investēt zaļākā un drošākā hm, stabilākā transporta sistēmā. Es domāju, ka biodegvielas un elektromobīļi arī var veicināt ilgspējīgu transportu, kur netiek lietota fosilā degviela. Vispirms par biodegvielām es e, priecājos, ka referents nosaka apakšmērķi e, attiecībā uz biodegvielām, un tam varētu būt pozitīva iedarbība. Bet šeit ir jāizšķir dažādu veidu uzlabotās biodegvielas, jo šodien jau ir uh, eļa un uh, dzīvnieku tauki, kas tiek lietoti uh, kā uh, biodegviela, piemēram, Dānijā eh, tiek lietota šādu eh, tipa degviela eh, arī no dzīvnieku nēru taukiem. Un šī tehnoloģija jau pastāv. Tas ir viens uzlabotas biodegvielas veids. Un mērķis lietot šo uzlaboto biodegvielu ne tikai veicinās esošo veidu lietošanu, bet arī vajadzētu vēl eh, noteikt eh, citus mērķus, lai būtu vismaz 3% šādas degvielas, un eh, tāds mērķis ir ļoti saprotams investoriem, un ir arī svarīgi, lai investori justos droši vidē, kurā viņi darbojas. Es piekrītu, ka ir jābūt apakšmērķim uzlabotai biodegvielai, bet ir jāatceras arī, kāpēc mēs eh, esam direktīvās eh, noteikuši ne tikai drošību kā mērķi, bet arī siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanu. Ir eh, starpība emisiju ziņā starp dažādu veidu biodegvielām, kā referents eh, minēja arī trešajās valstīs, piemēram, Brazīlijā, ir ļoti eh, zemas eh, CO2 emisijas, piemēram, no cukurniedru industrijas. Tā tad ir jāapskata eh, CO2 emisiju līmenis Eiropā. Referents uzskata, ka 5% panāktu, 5% būtu būtiskas izmaiņas likumdošanā un arī tiek runāts par ilok faktoru, kas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, un um, tas arī būtu jāatceras. 10% uh, mērķis nav uh, biodegvielas, bet uh, atjaunojamās ener, atjaunojumu energoresursu mērķis. Un es domāju, ka mums būtu jāievieš 5% maksimums, kā ieteica uh, komisija un arī ILOC faktors būtu jāiestrādā direktīvā. Paldies! Paldies, eh, Holanda kundze! Paldies! Vispirms es gribētu pateikties eh, referentam, un es eh, piekrītu, ka šis jautājums ir sarežģīts, bet Daži jautājumi ir eh, skaidri. Eh, nu, man patīk eh, šī referenta zinātniskā pieeja. Viņš uzsver, ka ne viss ir skaidrs, bet ir secinājumi, ko mēs jau varam izdarīt. Ir pietiekam daudz pierādījumu kas ļauj izdarīt eh, secinājumus un eh, zemes eh, lietošana dažādiem mērķiem ir darbība, kas arī ir pakļauta konkurencei. Tātad jebkurš zemes lietošanas veids konkurē ar citiem veidiem, un mēs arī zinām, ka ir dažādi veidi biodegvielas ar dažādiem rādītājiem, tātad uh, viens mērķis ir pārāk vienkāršots un neatspoguļo visas zināšanas, kādas ir mūsu rīcībā. Ja mēs eh, turpināsim lietot esošos eh, biodegvielas veidus, tad netiks eh, panākts tas rezultāts, ko mēs iecerējām likumdošanā. Es piekrītu referentam, ka uh, Eh, pašreizējo biodegvielas apjomu eh, lietošana nav risinājums, un tā tad mums eh, ir vajadzīgs risinājums šeit. Mēs zinām, ka daži biodegvielas veidi ir ražīgāki par citiem, labāki piemēram, bioetanols ir labāks par biodīzeli. Un, ja eh, lieto, piemēram, bioetanolu, tad eh, tas eh, ir ļoti veiksmīgs un tas arī būtu jāatspūgļo ILOC faktorā. Es domāju, ka es varu piekrist referentu formulējumam par eh, uzlabojošiem pasākumiem, bet eh, nevar eh, tos visus salikt kopā, jo par dažiem mēs, dažus mēs varam ļoti precīzi novērtēt un citus nē. Ehm, jo, piemēram, par neizmantoto zemi tur ir jābūt ļoti piesardzīgiem ehm, ar eh, šo vērtējumu, jo tas, kas vienam ir neizmantots zem, otram var būt ganības, piemēram. Biodegvielām ir svarīga loma, bet ir jāpārdomā, kā tās iekļaut likumdošanā, un eh, ir arī jāņem vērā visi pārējie pasākumi. Eh, ir fakts, ka vislabākās eh, biodegvielas izveidosies kā papildinājums pie tiem ražošanas procesiem, kas jau notiek. Un eh, arī tas būtu jāņem vērā. Eh, citādi mēs neveicinām labāku biodegvielu veidošanu. Paldies! Čičester kungs lūdzu. Paldies! Es arī gribētu pateikties referentam par darbu, ko viņš ir padarījis pie šī atzinuma. Šis ir ļoti tehnisks jautājums. Mēs šeit runājam par procentiem un eh, nu, man eh, ir viedām grūti saprast šos visus tehniskos jautājumus, bet būtu jāatceras, ka mēs vienmēr mēģinām uh, pamatot savu darbu uz zinātniskiem datiem un ir vajadzīgi uh, pierādījumi, nevis uh, teorētiskie modeļi. Tāpēc es piekrītu mm, attiecībā uz uh, ILOC un uh, arī eh, par to, ka eh, metodoloģija, kas šeit tiek lietota, ir apšaubāma. Un eh, arī komisijai vajadzētu lietot selektīvāku pieeju, dažādu pieeju, dažādiem degvielas veidiem. Es apzinos, ka ir bāžas par vienkāršu jautājumu, vai mēs atņemam zemes eh, lauksaimniecībai un piešķiram eh, biodegvielai. Tas ir jautājums, kas prasa atbildi, un es domāju, ka referenta noteiktais apakšmērķis eh, uzlabotas biodegvielas palīdz atbildēt uz šo jautājumu, jo e, šīs biodegvielas tiek e, gatavotas no izaivielām, kas nav pārtika. 5% mērķis, e, es domāju, maina esošo likumdošanu, bet jebkurā gadījumā tas rada neskaidrību rūpniecībai. Nu, un tas ir pats pēdējais, ko mēs gribam jaunai rūpniecības nozarei radīt neskaidrību un atbaidīt investors. Mums šeit ir jāatrod līdzsvars starp vairākiem rādītājiem, un es domāju, ka referents to ir arī diezgan veiksmīgi izdarījis. Paldies! Děkuji a nyní bych. Paldies. Un Lebāžas kundze e, no vīdes e, komitejas lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātie kolēģi. Es atvainojos uh, vispirms to, ka ierodos tā ar nokavēšanos, bet mums vidas komitejā šo pēcpusdienu notika balsojums. Pateicos par jūsu Eh, uzaicinājumu. Es augstu vērtēju sadarbību un diskusijas, kas mums notiek ar Vidal Kvadras kungu. Es apzinos, ka šobrīd mūsu nostājas ir atšķirīgas, bet nav jau aizliegts diskutēt un censties eh, rāst kopsaucēju kopīgos punktus. Problēmas ir jārisina, jācenšas tās risināt, un to atzīst arī visi pētījumi. Uh, Protams, jautājums ir par to, kā un kad. Pirmais jautājums ir par to, vai zinātniskie dati ir pietiekami neapstrīdami un šie, vai šie izvērtējumi ir neapstrīdami. Tas, ka uh, Eiropas atbalsta politika biodegvielai noved pie netieša zemes izmantošanas maiņas, ir neapstrīdams fakts. Un, protams, tas viss ir atkarīgs arī no tām kultūrām, kas tiek izmant, e, iegūtas, un e, šī netiešā zemes maiņa, e, izmantošanas maiņa mazina mūsu ieguvumus no biodegvielu ieviešanas un CO2 izmešu samazināšanu. Uh, jaun, tā tad runājot par otrās, trešās paudzes biodegvielām, šie, šīs degvielas ir efektīvāks par, par pirmās paudzes biodegvielām. Es gribētu atgādināt, ka IFPRI pētījums, uz ko balstās komisijas priekšlikums, ņem uh, vērā vidējos rādītājus par iluku, un šeit uh, šie skaitļi ir mazāki nekā tie, kas ir iekļauti citos pētījumos. Es atbalstu uh, Uh, ierobežojumu noteikšanu. Es neie, to tie, tomēr neatbalstu tā kā to komisija ierosina nediferencētus ierobežojumus. Es ierosinu ņemt vērā uh, emisiju līmeni aprēķinos dažādām biodegvielām. Tas nozīmē, ka bioetanols uh, tiek aplūkots citādāk nekā biodīzelis, un tas atbilst arī reālai situācijai. Līdz ar to etanolām ir zināmas priekšrocības un zināma elastība paredzēt attiecībā uz I, šis ilūk patiesībā apdraud mūsu īstenotās politikas uzticamību, jo ir skaidrs, ka mēs ne, ne, nesasniedzam izvirzītos mērķus. Jūs arī šeit apspriedāt jautājums par uh, ietekmes ja mazināšanu un par to, ka ir jāņem vērā uh, ražība un blakus produktu izmantošana. Es gribu teikt, ka blakus produktu izmantošana jau ir iekļauta šajā modelī. Tātad tas nav kaut kas tāds, kas aprēķinos un modeļos būtu bijis aizmirsts. Un, ja jūs eh, vēlaties izvēlēties šo ceļu, tad ir kārtīgi jāiepazīstas ar priekšlikumu. Un tiešām šīs eh, bāžas par eh, blakus produktu, teiksim, um, dzīvnieku izcelsmes obaltūvielu izmantošanu ir pamatots, bet tas jau ir iekļauts. Otrkārt, runājot par ekonomikas krīzi un finanšu krīzi, protams, ir uh, Eh, vēl vairāk jādomā par to, kā labāk izmantot eh, pieejamos līdzekļus. Un eh, biodegvielu izmantošana ir uh, dārgs pasākums. Šeit ir runa par desmit miljārdiem eiro, un šajā ir seši ar pus miljārdiem publisko investīciju biodegvielas ražošanas jomā, un tādēļ mums arī ir jāprasa, lai būtu uh, taustāms rezultāts šīm investīcijām, lai tiešām tiktu nodrošināts uh, siltumnīcas gāžu izmešu ierobežojums. Un ja šis iz, e, izvirzītais mērķis netiek sasniegts, tad varbūt vajag pārskatīt šo sniegto atbalstu un investīciju apjomu. Treškārt, e, jau veikto investīciju saglabāšana. Uh, šīs temats ir tiešām ļoti aktuāls, un tādēļ es ierosinu šo vectētiņu klauzulu, tā teikto, proti saglabāt ražošanas līmeni tajos uzņēmumos, kas jau pastāv. Tātad, ka šie grozījumi neskartos uzņēmums, kas jau ražo. La, tas nozīmē, ka etanols netiks skarts runājot par modernajām biodegvielām, tiešām ir jāiet šajā virzienā, bet ar nosacījumu, ka jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz sekundārajiem efektiem, uh, at, kāda var būt ietekme uz pastāvošajām nozarēm, un tādēļ es aicinu veikt līdz 2015. gadam par sociālo ietekmi un ekonomisko ietekmi uz šiem šiem pastāvošiem uzņēmumiem, lai novērstu to, ka mūsu pēcteči pēc tam atrastos tādā pašā situācijā kā mēs, ka mēs esam rosinājuši uzņēmumus investēt vienā virzienā, pēc tam izrādās, ka tā ir bijusi kļūda un tagad viss ir jāmaina un jālabo. Un tādēļ es ierosinu arī ņemt vērā elektrību jo šeit ir runa par atjaunojumiem energoresursiem, ne tikai biodegvielu, tātad Eh, elektrība ir 1,5%, un ja mēs saskaitām visus biodegvielu un visu pārējo, tad jau mēs sasniedzam 8%, un tad vēl paliek šie 2%, ko arī piemina Vidāls kvadrās. It kā tā uz papīra mūsu priekšlikumi ir atšķirīgi, bet pēc rezultāta patiesībā tie sakrīt. Uh, un uh, tāpat būtu jādomā par atjaunojumām biodegvielām, neizmantojot uh, bioloģiskos uh, resursus. Un es domāju, ka mēs uh, spēsim izpildīt 2020. Mē, gadam uh, izvirzītos mērķus. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies. Tā, mums jau sāk pietrūkt laika, man vēl ir trīs runātāji pieteikušies, kuri vēlētos komentēt šo jautājumu, bet lūdzu nepārsniedziet divas minūtes. Pirmais ir Cavels kundze. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms es gribēju pateikties uh, referentam par viņa darbu. Biodegvielu tēma kļūst ļoti pretrunīga, un, manuprāt, viņa pieeja ir vissabalansētākā. Mēs būtu priecīgi to atbalstīt. Par 5% robežu tradicionālajām degvielām, ko piedāvā komisija, manuprāt, šis jaunais eh, priekšlikums sūta dalītus signālus investoriem. 2009. gadā mēs teicām, ka vēlamies sasniegt 10% mērķi eh, transporta nozarē. Pēc tam in industrija veic atbilstošās investīcijas, lai sasniegtu šo mērķi. Četru gadu laikā šādi ieguldījumi jau ir veikti, un pašlaik sanāk, ka mēs sakam nozarē pārtraukt ieguldījumus. Es gribēju norādīt, ka dažās dalību valstīs 5% mērķis jau ir pārsniegts. Un ko tad mēs tālāk darīsim? Mēs uh, runājam par progresīvajām degvielām. Uh, kuras varētu tikt ierēķinātas vairāk nekā vienu reizi, bet tas arī nākotnē radīs nelīdzsvarotību un kropļojumus tirgu, tāpēc es uzskatu, ka būtu daudz loģiskāk vienkārši piedāvāt uh, konkrētus mērķus uh, modernajām biodegvīlām, nevis uh, vienkārši izmantot uh, daudzkārtējās izskaitīšanas metodi, kur pašlaik tiek, kur pašlaik tiek piedāvāt. Saskaņā ar jaunākajiem datiem modernās biodegvielas piedāvā lielāku segāzu samazinājumu nekā tradicionālās, un ir ziņots, ka modernās degvielas tomēr nebūs vēl izstrādātas pietiekami agri, lai palīdzētu sasniegt 2020. gada mērķa, mērķis. No otras puses tiek teikts, ka etanolu ir iespējams ražot no rūpnieciskajiem atkritumiem līdz uh, eh, 2014. gadam, neskarot uh, LULUCF vai AILUK faktors. Un viena trešā daļa uh, samazināt mm, par vienu trešdaļu līdz 2020. gadam. Otrakārt, runājot par tradicionālo un moderno degvielu izmantošanu, ir jāracionalizē terminoloģiju. Juridiskajam tekstam ir jābūt precīzam un skaidri definētam. Tas ir viss, ko es varēju teikt šobrīd. Lielas paldies, Kvadris kungs, par jūsu lielisko ziņojumu un smago darbu pie šī teksta. Paldies. Thank you, next. Paldies, tālāk. Supaskokas kundze, bet trīs minūtes tikai lūdzu. Paldies priekšsādātājiem iemesls, kāpēc mēs vēlējāmies uh, grozīt biodegvielām piemērotos noteikums, saka Ulskogas kundze. Uh, bija tāpēc, ka mēs vēlējāmies veicināt biodegvielas izmantošanu, jo tas nodrošina labākus vīdes standārtus, un tāpēc eh, būtu jāveicina visa to degvielu izmantošana, kuras eh, nerada nekādas vai ļoti minimālas sākas uz vīdi. Es domāju, ka par to būtu vienkārši vienoties, vismaz spriežot pēc šīs dienas diskusijas, tomēr mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, domājot par to, kā šo mērķi sasniegt ir jāraugās uh, uz dažādajām biodegvielām detalizētāk, ir jā, jāizvēlas detalizētāk pieeja, jārunā par dzīves ciklu salīdzinājumā ar bioetanolu un biodīzeli, un šeit vides standarti ir ārkārtīgi atšķirīgi visā dzīves ciklā, tāpēc mēs nevaram vienkārši visu salīdzināt tieši. Lai risinātu draudus, ko rada klimata pārmaiņas, mums ir jāpievērš lielāka uzmanība bioloģisko degvielu izmantošanai, kas ir vismazāk kaitīgas apkārtojai videi. Un, manuprāt, bioetanolam būtu dodama priekšroka pār biodīzeli. Daudzi to jau norādīja, jo tas ir arī neto emisiju jautājums. Biodagviela, kas savā dzīves ciklā rāda gandrīz tikpat lielas ogļskābās gāzes izmešas kā fosilā degviela, protams, nebūtu atbalstāma. Un vēl es gribēju atbalstīt uh, 10% mērķi atjaunojamās degvielas, uh, 10% mērķi atjaunojamās degvielas izmantošanai transporta nozarei, ņemot vērā to, ka mēs nevēlamies uh, lai biodegviela tiktu ražota no lopkopības un lauksaimniecības kultūrām, tāpēc um, tas ir skaidrs. Paldies, priekšsādātāji! Es uh, izteikšos uh, holandiešu valodā, saka Bēleta kungs. Vispirms es augstu vērtēju Vidāla kvadras kunga ziņu, un tas ir ļoti līdzsvarots un, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski paturēt prātā, cik svarīga ir eh, šī relatīvi jaunā eh, industrijas nozare. Un kad mēs domājam par alternatīvām, ir jāpatur prātā, ka ir jāminimizē sekas uz esošo rūpniecību un jāpatur prātā īluk. Manuprāt, tas, ka referents piedāvā apakšmērķus, ir ļoti apsveicama ideja. Un 21. grozījumā, es domāju, mēs varētu būt nedaudz ambiciozāki, bet uh, galvenā doma tur ir ietverta un par to mēs varam runāt. Problēma ir tāda, ka uh, produkti, kas tiek izmantot degvielas ražošanai, lopbarības kultūras, kas satur proteīnu un citi, ko pieminēja Lepāžas kundze. Manuprāt, tam nav pievērsta pienācīga uzmanīga pat komisijas priekšlikumā, bet es eh, priecājos, ka komisija šeit ir pārstāvēta un labprāt dzirdēšu, ko viņi domā par šo ideju. Domāju, ka eh, šiem produktiem jāpievērš lielāka uzmanība. Runājot par apvārsni 2020, pārēja uz uh, biodegvielām ir būtiska, un mums vajadzētu aicināt padomi nodrošināt to, ka viņi neapgriež izdevumus izpētēji un izstrādēji biodegvielu jomā un uh, nodrošina to, ka 20% samazinājums līdz 2020. gadam ir sasniedzams. Nevajadzētu samazināt ambīciju līmeni, un tāpēc ir svarīgi radīt nodokļu stimulus uh, un citus ekonomiskos stimulus visos līmeņos - nacionālajā un reģionālajā līmenī. Bet uh, tad es domāju, šo 10% mērķi mums izdosies sasniegt. Nākamais runātājs - divas minūtes. Mēģināšu izteikties īsi. Vispirms par uh, esošajiem bioetanola plāniem. Gribēju uzsvērt, ka mēs esam uzbūvējuši lielas bioetanola rūpnīcas, esam pārsnieguši 5% mērķi. Projekti tika finansēti par Eiropas Savienības naudu, saņēma subsīdijas, un uh, tagad sakat, nē, piedodiet, tie ir 5% mums vairs šis bērns nav vajadzīgs. Es domāju, ka vajadzētu izmantot uh, tos projektus, kas ir uzsākti, kas ir neatgriezeniski. Tas nozīmē, ka tie tiks uzcelti, un uh, mums ir jādod skaidrs signāls uh, tirgiem, ka mums kā Eiropas politikas veidotājiem neinteresē palielināt šo ražošanu, bet 5% eh, manā valstī jau ir izpildīti. Mums ir ļoti rūpīgi jāraugās, kas notiek ar biodīzeli. Un es gribēju pieminēt arī mūsu likumdošanu par enerģijas aplikšanu ar nodokli. Jau tagad mēs importējam ļoti daudz uh, eh, dīzeļdagvielas no Krievijas, un ja mēs ierobežosim biodīzeļu izmantošanu Eiropā, tad mums nāksies vēl vairāk importēt no Krievijas, kas nenāks par labu ne mūsu atkarībai no fosilajiem resursiem, ne mūsu vidē. Un ticiet man, Krievijas standarti neatbilst Eiropas standartiem. Raugoties uz ILUK, es pati vēl nevaru saprast, jā vai nē. Man sajūta ir tāda, ka tas nav balstīts uz zinātnes datiem, bet tas nav svarīgi. Man vienkārši šķiet, ka tas ir sarežģīti. Ja tiek runāts par viena procenta atstāšanu atmatā, tad kā gan mēs varēsim uzlabot šo situāciju? Es domāju, ka mums nevajadzētu būt pārāk eh, optimistiskiem mēs cerējām apkopot visus gādu datus, bet tagad, kad ir pienācis termiņš, pusi datu vēl nav apkopot, un tas rada problēmas. Un visbeidzot, šī ražošana vienalga būs jāsubsidē, mēs visu to zinām. Mēs zinām, ka situācija Eiropā pēc uh, krīzes ir atšķirīga. Dažās valstīs var būt šādas subsīdijas un citās nevar. Uh, Nu, tāpēc ir jāizvairās no domas, ka mēs eh, palielinām plaisu un atšķirības starp valstīm, jo tas eh, vienkārši noārdīs Eiropas Savienību. Ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet es eh, ceru, ka komisija mums sniegs atbildes, jo dodoties uz plenāru sesiju mums ir jābūt skaidri pārliecinātiem par to, ko mēs varam panākt ar šo priekšlikumu. Es ceru, ka tā nebūs katastrofa Eiropas projektam. Paldies, un tagad vārds Andžējam Gžībam pavisam īsi. Liels paldies! Es uh, gribēju pateikties uh, eh, Vidalam Kvādrasam, referentam, kurš uh, ir paveicis ļoti labu darbu, un, manuprāt, viņa idejas ir atbalstāmas. Ailuk nesniedz uh, nes, nepieciešamo precizitāti, un uh, referents daudzas domas savā ziņojumā ir iekļāvis uh, pamatot. Gribēju norādīt, ka globālā līmenī ir 3 miljārdi hektāru augsnes, un tiek izmantota tikai puse no tā, un ne tikai ielūk, bet arī citu iemeslu dēļ. Mēs izmantojam aptuveni 9 miljonus hektāru, Tātad tā būtu īrijas eh, platība un eh, iz, izniekojam ārkārtīgi daudz eh, pārtikas, ko ražojam 30%. Ja mēs nosakām mērķus, kas vēl nav sasniegti, jo Polijā 2012. gadā mēs uh, izmantojām 6,25% atjaunojumās enerģijas transportā, tad mēs nevaram kāpties atpakaļ. Nevajag bloķēt šo mērķi, bet varbūt ir jānosaka pārējais periods līdz 2020. gadam un jāatbalsta arī nākamās paudzes biodegvielu. Kaut arī es zinu, ka Eiropā mums ir tikai viena rūpnīca, kurā šādas biodegvielas tiek ražots. Es domāju, ka tas ir svarīgi, bet ir svarīgi arī apzināties arī to, ka mūsu sagatavotie noteikumi par biodagvielām atbildīs uh, ilgspējīgas attīstības noteikumiem. Mēs uzskatām, ka bioetanols ir labāks nekā biodīzels, bet man rodas jautājums, kāpēc uh, ar saviem politiskajiem lēmumiem mēs uh, mainām investīciju plānus. Es, mēs vairs neizmantojam uh, biešu, cukuru biešu, cukuru un importējam cukurniedus. Labi, mēs uh, pašlaik uh, cukuru biešu teritorijās audzējam rapsi eļas ieguvēji, bet Es nezinu, vai biodegvielas uzlabo bioloģisko daudzveidību. Tās tiek izmantotas arī lobbarībā, un uh, nav jau tā, ka tās uh, tiek izmantotas tikai degvielā. Ražojot uh, degvielas augus, mēs uh, ražojam arī lobbarību, un uh, ir nepieciešams nodrošināt bioloģisko daudzveidību, dažādību. Šīs problēmas ir jāpatur prātā. Paldies, un pēdējais runātājs būs pan prod, uh, Prodīkungs. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Es tikai gribēju uzsvērt to, ka šis jautājums nav tikai par zemes netieša izmantojuma pārmaiņām. Neiet jau runa par zemes izmantojumu. Šeit galvenā problēma ir konkurence, kas varētu rasties starp pārtikas augu audzēšanu un e, to kultūru audzēšanu, kas tiek izmantotas biodagvielas ieguvēja. Tāpēc es gribēju uzsvērt, ka šāds risks pastāv. biodegvielu var eh, uzskatīt par eh, atsevišķu kultūru, piemēram, rapša papildu izmantojumu veidu. 40% šīs kultūras tiek izmantota sēklām un biodegvielai. Un uh, tomēr degvielas iegūno rapša tiek uzskatīta kā papildu produkts galvenokārt tas eh, tiek izmantots lobbarībai un kā obaltumvielas saturoša barība. Un līdzīga situācija varētu būt arī ar citām kultūrām. Es domāju, ka ir svarīgi paturēt prātā šo apstākli, jo es neesmu pārliecināts, kāpēc mums ir jānosaka 0,5 vai 10% mērķi. Reālā problēma ir konkurence starp uh, ražošanu biodegvielai un ražošanu pārtikai. Un tagad vārds komisijai, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji, un labdien visiem! Uh, Vispirms es gribēju pateikties parlamenta deputātiem un komitejai, kā arī referentam par to, ka jūs tik ātri strādājat pie šī priekšlikuma. Manuprāt, visiem ir skaidrs, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums un jautājums, par kuru ir ļoti polarizēti viedokļi. No komisijas viedokļa, es domāju, jūs visi zināt, īluk ir problēma, kas ir jārisina. Grūtības rāda šo izmešu kvantificēšanu, kas rodas no ILUK. Un, kā jau teica daži runātāji, to nav iespējams noteikt tikai izmantojot modelēšanu. Modelēšana ir eh, neprecīza, atkarīga no dažādiem parametriem, un tāpēc ir grūti nonākt pie konkrētiem faktiem. Izskanēja daži jautājumi par papildu produktiem. Gribēju uzsvērt, ka komisija apzinās to, uh, Uh, kādas ir biodegvielas uh, tirgus īpatnības un kā tas ir saistīts ar papildu produktu vai blakus produktu tirgu. To mēs esa, esam iekļāvuši komisijas izmantotajā modulī un ietekmes novērtējumā. Problēmas rada tas, ka tas uh, rada diezgan daudz neskaidrību, un mēs nevaram būt uh, pārliecināti par bioloģisko dagvielu izmantošanas veicināšanu, ja nav šādas skaidrības. Investoriem ir jāzina, Eh, vai viņu veiktās investīcijas eh, būs eh, lietderīgas vēl vairākus gadus. Tāpēc komisija izmantoja tas, ko mēs, to, ko mēs saucam par piesardzības pieeju. Mēs saprotam, kādas ir grūtības ar pirmās paudzes biodagvielām, kas ir balstītas uz pārtikas eh, kultūrām. Tāpēc šodien, kad mēs esam sasnieguši 5% mērķi, mums nevajadzētu stimulēt uh, tālāku pirmās, pirmās paudzes biodegvielu ražošanu. Tālāk, klausoties šīs dienas diskusijas, sapratu, ka ir nepieciešama apzināties, kāda šī ierobežojuma būs. Tas nenozīmē, ka nebūs uh, iespējams uh, tirgu laist papildu degvielu biodegvielu tajās valstīs, kas jau ir sasnieguši 5% mērķi. Vienkārši šī biodegviela vairs netiks ieskaitīta es mērķu izpildē, un uh, to varēs uzskatīt par valsts atbalstu attiecīgajā dalība valstī. Otra problēma ir tāda, ka mēs uh, stimulējam otrās paudzes biodegvielu izmantošanu, un mēs atbalstām uh, referenta priekšlikumu. Manuprāt, daudzi argumenti Vidal Kvadras kunga ziņojumā ir atbalstāmi, un mēs uzskatām, ka šie argumenti ir ļoti līdzīgi tiem argumentiem un tiem secinājumiem, pie kādiem ir nonākusi komisija. Komisijas secinājumi gan bija nedaudz atšķirīgi tajā, ka ir nepieciešams ierobežot stimulus. Uh, Es neesmu pilnībā pārliecināts par to, vai mēs pilnībā saprotam, kā Vidala kvadras kunga ziņumā iekļautie priekšlikumi risinās īluku problēmu, veicinot uh, papildu stimulus uh, otrās biodegvielas, otrās paudzes biodegvielas ražošanai. Priekšstādātājs zina, ka jums nav laika, es uh, tuvojos beigām, bet uh, noslēgumā es gribēju teikt, ka mēs būtu ārkārtīgi priecīgi sadarboties pēc iespējas ciešāk ar referentu un uh, visiem šīs komitejas uh, dalībniekiem, un sakot mēs, es šeit domāju enerģijas un klimata ģenerāla direktorātus, kas abi ir atbildīgi par šo priekšlikumu. Liels paldies! E, tagad došu iespēju referentam vienā sekundē apkopot e, šīs diskusijas rezultātus. Trīs sekundes. Paldies, priekšsādātā. Vienā sekundē to nav iespējams izdarīt, bet jebkurā gadījumā es mēģināšu. Vispirms gribēju pateikties e, visiem runātājiem un it īpaši Korinai Lepāžai, kur jau ir pazudus no šīs zāles, bet jebkurā gadījumā Pat, pasakiet viņai, ka es, es eh, viņu uzslavēju, kā arī ēnu referentus, kas vienmēr ir eh, ieguldījuši kompetentu darbu un eh, snieguši labus priekšlikumus. Šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, tehnisks, sarežģīts. Un jau no paša sākuma mēs visi sapratām, ka Šis būs viens no tiem jautājumiem, kur nebūs viegli nonākt pievienošanās. Tomēr manī pieauga optimisms, jo mēs visi piekrītam vienai lietai. Ir jāmazina ilga efekti. Kaut arī tie nav precīzi zināmi, ir grūti tos novērtēt, tomēr visi piekrīt, ka kaut kas efektīvs ir jādara. Daudz no jums teica, ka ir jānošķir atšķirīgas biodegvielas, ka visas tās nav vienādas, un es tam pilnībā piekrītu. Šī pieeja ir jādiferencē ņemot vērā šo biodegvielu īpatnības. Vēl mēs visi piekrītam tam, ka ir jāsaglabā investīcijas, tās ir jāaizsargā, un par to viss ir vienisprātis. Tas vien jau ir labs pamats, lai panāktu vienošanos. Tika norādīts, ka atsevišķās valstīs 5% mērķis nav panākams, jo šie 5% jau ir sasniegti un pat pārsniegti, un to mums uh, vajadzētu atcerēties. Runājot par biodīzelu, patiešām ir taisnība, ka bioetanols uh, šķiet uh, jaudīgāks, bet mūsu realitāte ir tāda, ka galvenokārt tiek izmantots dīzelis, un īstermiņā to mainīt nebūs iespējams Tāpēc eh, mēs nevaram ierobežot eh, bi biodīzeļa eh, ražošanu. Pretējā gadījumā mums nāksies to importēt no trešajām valstīm, un tas radīs tieši pretēju efektu tam, ko mēs vēlamies. Mm, tā tad viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Ir jāņem vērā ļoti daudz detaļu. ir jāizmanto piesardzīga pieeja, te es pilnībā piekrītu, un nedrīkst aizmirst, ka tirgi darbojas ar inerci. Ja jūs tirgumu dodat skaidru, stingru signālu, tad uh, to nav iespējams tā pēkšņi apturēt, jo Tirgiem ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos jauniem apstākļiem un jauniem noteikumiem. Tas ir jāņem vērā. Tirgi nav viegli apturami, kad jūs to vēlaties, kad jums ienāk prātā. Un tur ir zināma dinamika un biodegvielu ražošana tomēr ir radījusi daudz darba vietu. Uh, Viņiem ir nepieciešama ilgtermiņa plānošana, tāpēc uh, pēkšņi ceļa vidū nav iespējams mainīt noteikumus, radot uh, hausa. Un uh, tas viss ir jāpatur prātām. Es domāju, ka ir daudz punktu, kuros mēs esam vienisprātis, piemēram, par starposmu mērķiem, modernajām uh, biodegvielām 2%, 5%, par to visu, protams, var diskutēt, bet par to pastāv vienprātība. Liels paldies visiem par darbu, un domāju, ka mums priekšā vēl ir daudz darāmā. Mūs gaida ilgas diskusijas, jūs zināt, ka es vienmēr par to priecājos, un es esmu pārliecināts, ka beigās mums no, izdosies nonākt pie laba līdzsvarot rezultātu. Liels paldies, Vidal Kvadres kungs. Tas bija nedaudz vairāk kā trīs vārdi, bet tas, protams, sa saīsinās nākamo diskusiju laiku. Es tikai gribēju jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir pirmdiena, 6. Eh, mais. Un nākamais punkts darba kārtībā ir desmitais punkts. Podporu konkurenceschopnosti. Eiropas rūpniecības eh, stiprināšana, konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai. Eh, Bitekofers, eh, Reinhards Bitekofers ir šī ziņojuma autors. Mums nav laika, tāpēc mēģināsim izskatīt šo jautājumu desmit minūtēs. Bitikoferī jums, vār, kungs, vārds jums. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji. Jūs sakāt, ka visam šim darba kārtības punktam par Eiropas rūpniecības politiku ir atvēlētas tikai desmit minūtes, ka tas nav svarīgs, tad man uh, gribas jautāt, cik minūtes tad jūs atvēlēsiet man? Another piecas minūtes. Jūsu runa ir ļoti svarīga un citi kolēģi izteiksies īsāk. Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi, mēs atrodamies ārkārtīgi īpatnējā situācijā. Mēs šeit uh, risinām pirmo viedokļu apmaiņu, diskusiju par ziņojumu, kura varbūt nemaz nebūs. Šonedēļ es uzzināju, ka priekšsādātāju, eh, komiteja priekšsādātāja konference atmuguriski ir eh, vienojusies mainīt noteikumus, saskaņā ar kuriem mēs sagatavojam ziņojumus. Un komiteju priekšsādātāju komiteja priekšsādātāju konferencē ir ierosinājusi, kā tiek eh, apturēti tie ziņojumi, kas uh, tiek iesniegti vēlāk nekā sešas mēnešus pēc tam, kad ir sagatavots atzinums, ka šāds ziņojums ir nepieciešams. Un uh, tas nozīmē, ja līdz 1. jūnijam uh, netiks nobalsots par šo ziņojumu, tad uh, šis ziņojums nemaz uh, netiks apsiprināts. Un... Bet tas nemaz nav iespējams. Šis ziņojums tika gatavots uh, saskaņā ar komitejas darba grafiku, uh, un uh, patiesi iesniegtu to rītdien, tas vēl būtu jātulko, vēl būtu jāsagatavo grozījumi, un 1. jūnijas ir nereālistisks termiņš. Es uzskatu, ka tas ir um, nepatīkami, jo tad, kad tika noteikti grafiki, nebija nekāds runas par to, kā at ar atpakaļējošu spēku var tikt noteikti kaut kādi šādi ierobežojuši termiņi un eh, kopumā deviņas komitejas, ieskaitot mūsējo, šo jautājumu ir uzskatījis par pietiekam svarīgu un sagatavojis par to atzinumus. Es uzskatu, ka tā ir viena no centrālajām tēmām šajā sasaukuma periodā. Arī reģionālo lietu komiteja, ekonomisko un sociālo lietu komiteja ir pieņēmusi atzinumu par industriālo politiku, un ja ITRE komiteja to nedara, tad, manuprāt, tas ir smieklīgi. Tāpēc es aicinu visus iestāties par to, lai šāda situācija netiktu pieļauta. Nu, es neesmu gulējis starplaikā, es esmu rīkojis daudz uzklais, uzklausīšanu, noturējis daudz diskusiju, sabiedrībai par to ir liela interese, un es ceru, ka priekšsādātāji uh, nepadarīs sevi par smieklīgiem, jo nav arī juridiska pamatojuma. Nevar ar atpakaļ ejošu spēku mainīt uh, spēles noteikumus un, tad, teiksim, futbola spēles 55. minūtē pateikt, ka spēle ir beigusies. Nu, tas tāds uh, īsts ievads. Šī Ziņojuma pamatā ir komisijas pagājušā gada oktobrī publicētais paziņojums, kurā komisija nosaka ļoti ambiciozus mērķus, it īpaši eh, paaugstināt uh, ražošanas līmeni Eiropas uh, eh, IKP līdz 20%. Es uzskatu, ka tā ir uh, ļoti Eh, ka tā ir stratēģija, kas ļoti koncentrēti orientējas uz inovācijām. Mēs eh, esam sapratuši, ka ražošanas politika, kurā tiek eh, izolēti skatīt dažādi elementi, kas skata visu tikai paciešķām nozarēm, neņemot vērā sociālo vidi, nevar būt panākumiem veiksmīgi. To komisija ir eh, sacījusi pati savā ziņojumā, un es domāju, ka to varam darīt arī mēs. Man ir divi būtiski argumenti šajā diskusijā. Ir nepieciešama industrijas politika, kas iekļauj visus, nevis tikai identificē zaudētājs, uzvarētājs. Uh, ne tikai veicina protekcionismu un kaut kādas uh, ierobežojušas noteikumus. Un otrkārt, es uzskatu, ka mums būtu jāvadās pēc mērķiem, kuri ir izvirzīti stratēģijā Eiropa 2020. Ir daudz jautājumu, kas ir pretrunīgi vērtēt, piemēram, enerģijas nozars lomu. Par to nemaz uh, komisijas paziņojumā nav uh, būtiskā mērā runāts, bet es domāju, ka diskusijā no tā nevarēs izvairīties. Ir, uh, protams, arī punkti, kas nav pretrunīgi, un es domāju, ka tur mums izdosies sniegt vērtīgu pienesumu, lai veicinātu Eiropas uh, rūpniecības atzimšanu. Es redzu, ka tā ir laba iespēja Eiropas uh, pārl... kaut arī Eiropas parlamentam Eiropas līmenī nav rūpniecības, poli... nav kompetences rūpniecības politikā. Uh, bet eh, ir jāpievērš uzmanība rūpniecībai un tā jāizmanto, lai noteiktu zinām sociāli politisku ietvaru. Vēl pirms dažiem gadiem bija neiedomājami, ka mēs runāsim par rūpniecības politiku, bet pašlaik mēs visi zinām, ka bez rūpniecības uh, uz priekšu nekādi netiksim. Tāpēc es uzskatu, ka tā ir ļoti laba iespēja. Mums būs uh, jārunā arī par vairākām tēmām, kuras uh, komisija šajā paziņojumā nav apskatījusi, un es, piemēram, nezinu, vai mēs varēsim. Uh, runāt par uh, rūpniecības stiprināšanu tajās valstīs, kas ir spēcīgi industriālāts, piemēram, salīdzinot Vāciju un Rumāniju, vai mēs tur varēsim izmantot vienādus noteikumus. Piemēram, Vācijā, kas ir spēcīgi industrializēta valsts, un Rumānijā, kur rūpniecība sastāv mazāk par 10% no IKP. Mums vajadzēs runāt par tā atsevišķi. Liels paldies, Bitikofer kungs. Mēs visi labi apzināmies cik svārīga ir šī diskusija par rūpniecības atzimšanu, un par to mēs esam šeit vairāk kārt runājuši. Bet jūs ievadā sacītais par grafiku ziņojumu iesniegšanai sekretariātā, to mēs skatīsim koordinātoru sanāksmē, lai saprastu, kā rīkoties un nepieļaut to, ka stājas spēkā noteikumi ar atpakaļējošu spēku. Bet tagad eh, pavisam īsi došu vārdu ēnu referentiem un sākšu ar Ankro kungu. Oui, monsieur le président, euh, mes chers collègues. Euh, Prosts. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kungs, tiešām laiks ļoti ierobežots. Es piekrītu referentam un augstu vērtēju viņa darbu pie šī svarīgā jautājumu. Manuprāt, eh, rūpniecības politika ir izšķirīgi svarīga mūsu ekonomikas politikā. Mēs radīsim darba vietas tikai tad, ja eh, atlaups ekonomika, bet eh, to panāksim tikai tad, ja mēs spēsim atkal ražot uh, Eiropā un nodrošināt mūsu vajadzības, un mēs nedrīkstam šo svarīgo tematu tā ātri vien uh, izskatīt. Mums ir nepieciešams laiks, lai mēs pamatīgi varētu uh, izvērtēt pastāvošo situāciju un uh, runāt par to, kas ir uh, jādara. Ir jārunā par apusēji, par investīcijām, inovācijās un uh, pētniecībā mums ir jāsasniedz mērķis 3% IKP inovācijām un uh, pētniecībai. Līdz ar to ir daudz kas darāms, uh, inovācijas, zinātne, uh, veicināt mūsu uzņēmumu konkurētas spēju sniegt atbalstu eksportējošiem uzņēmumiem, jo ir virkne nozaru, tā skaitā automobiļu rūpniecība, kur tirgus daļas Eiropas tirgu stagnē, un tādēļ ir nepieciešams meklēt noiet tirgus ārpus Eiropas, bet šai tirzniecībai ir jābūt uh, apusējai un līdztiesībai, un par to mums vēl ir jādiskutē turpmākajās debatēs. Nākamais runātājs ir Prodīkungs, lūdzu, viena minūte jūs rīcībā. Paldies, jā, Ko, kolēģis Marīņāns nevarēja būt uh, klāt un lūdza mani paust viņa viedokli, ko arī centīšos darīt lakoniski. Eiropas Savienībai ir jāspēlē sava loma. Mums nevajag pamest novārtā rūpniecību. Mums ir jānodrošina reālā attīstība šai nozarē, jāinvestē inovācijās, jāatbalsta uh, tirgus nosacījumi, piekļuve finansējumam, uh, bet, diemžēl, ir lielas atšķirības starp Ziemeļu un Dienvidu Eiropu attiecībā uz aizdevumu procentu likmēm un arī attiecībā uz atbalsta stratēģiju maziem un vidējiem uzņēmumiem. Noslēgumā jānorāda, ka mazie vidējie uzņēmumi jānostāda Eiropas politikas centrā, domājot par Eiropas rūpniecības konkurētspēju, veicināta investīcijas attīstībā un inovācijās un jāatbalsta uzņēmumu orientācija uz starptautisko tirgu un jāatbalsta strateģiskie sektori. Man bija rakstisks dokuments, un to es arī bez kavēšanās iesniedzu priekšsēdētāju kungam. Lūdzu. Johansson kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos izcelt uh, referenta teikto. Jā, šis jautājums ir ļoti svarīgs un mums ir nepieciešams pietiekam daudz laika, lai to apspriestu un izdiskutētu un pilnībā piekrītu referentam uh, viņa pieejā šim jautājumam, bet vēl gribēju pievērsties pāris svarīgākiem punktiem. Ir ļoti nepieciešams veikt investīcijas rūpniecībā. Uh, un esmu apmierināts ar to, ka komisija domā par ilgtspējību un racionālu resursu izmantošanu. Eiropai ir vides pakalpojumu jomā eh, konkurētspējas priekšrocības un Eh, ir ļoti svarīga arī indu, uh, infrastruktūra, un šeit ir sasauts ar Connecting Europe uh, instrumentu, ir jāizmanto arī mūsu rīcībā esošie dabas resursi, uh, un tie jāizmanto ilgtspējīgā veidā. Tāpat jāsamazina birokrātiskie šķēršļi, ir nepieciešama lielāka atvērtība pārējai pasaulē. Tāpat ļoti svarīga ir izglītība, un, diemžēl, mums ir lieli trūkumi apmā, profesionāla apmācībā rūpniecībā. Uh, un daudz kas būtu šai jomā uzlabojams. Tāpat būtu jāiekļauj šajā ziņojumā tādi jautājumi kā enerģijas resursi un to cenas, pat ja mēs varbūt ne visam uh, piekrītam, bet es domāju, ka šiem jautājumiem ir jāparādās ziņojumā. Un tāpat mums ir jā, uh, jā sasaist šis jautājums ar debatēm par apvārsni 2020 un līderību rūpniecībā. Un tagad Savels kundze vienu minūti. Paldies! Jā, es pilnībā piekrītu Butikofer kungam attiecībā uz grafika jautājumu šā ziņojuma sakarā. Un es gribu teikt, ka viņš var rēķināties ar mūsu atbalstu lai šo situāciju atrisinātu šī brīža krīzes apstākļos vienīgā valsts, kas nav cietusi, ir Vācija, jo Vācijā vēl pastāv rūpniecība. Tādēļ Eiropas reindustrializācija ir absolūti nepieciešama, un mums, kā parlamenta deputātiem, ir pienākums domāt par to, kā mēs varētu to veicināt, kā mēs varam palīdzēt Eiropā šajā grūtajā periodā, ko mēs pārdzīvojam, un tādēļ es pilnībā atbalstu jūs, Butekovera kungs, un es jums vēlu panākumu šajā ļoti svarīgajā darbā. Tas ir svarīgs daudzām dalību valstīm, kas tagad piedzīvo ļoti uh, bargus taupības pasākumus. Paldies, Tikau kundze! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pilnībā atbalstu Butikoferu kungu. Mums tiešām šis ziņojums ir nepieciešams. Mums notika diskusija par šo jautājumu pagājuši mēnesi un par to, ka Eiropā ir nepieciešama rūpniecības politika, ka ir nepieciešama reindustrializācija. Tikai tā mēs varam saglabāt savu konkurētspēju un uh, arī darba, radīt darba vietas mūsu teritorijā. Uh, diemžēl nākas konstatēt, ka tikai četras Eiropas Savienības dalība valstis uh, ražo divas trešdaļas no kopējā ražošanas apjoma Eiropas Savienībā, un 12 valstis saražo mazāk nekā 5% kopapjoma. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības reindustrializāciju, tas ir absolūti nepieciešams, lai radītu darba vietas Eiropas Savienībā un saglabātu mūsu konkurētspēju. Es gribētu jautāt Eiropas komisijai, kādus pasākums tā ir paredzējusi veikt veikt, lai atbalstītu reindustrializāciju visās dalību valstīs, lai mēs varētu saglabāt darba vietas Eiropā. Runājot par reindustrializāciju, ir nepieciešams veikt investīcijas inovācijās un īstenot Eiropas līmeņa standartizāciju un tāpat domāt par izēvielām un uh, konkurēt spējīgām energo avotu cenām. Tagad vārds Langēna kungam. Jā, paldies. Es domāju, ka nav pat nekāda jautājuma par to, ka rūpniecība ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Tāpēc mums par to ir jārūpējas un tā ir jāatbalsta. Tāpēc, dārgie kolēģi, būsim godīgi. Nevajag ierakstīt uh, ziņojumā neko tādu, ko mēs nevaram īstenot. Man ir sajūta, ka komisijas ziņojumā ir teikts, uh, mēs vēlamies uh, 15,2% palielināt līdz 20%, bet eh, tas ir pretēji notiekošajām tendencēm. Tas ir nesaskanīgs. Mums ir nepieciešami pasākumi, kurus būs iespējams īstenot, un tāpēc ir nepieciešama konsekventa politika, jo nevar būt tā, ka mēs uh, no vienas puses uh, vēlamies rūpniecību, bet uh, no otras puses īsina, uh, samazinām budžetu struktūrālajiem fondiem un pētniecībai un inovācijām. Tas uh, nozīmē, ka rūpniecībai vairs nav piekļuvis finansējumam, un ja mēs sakam, ka mēs vēlamies veicināt rūpniecības politiku, tad ir jānodrošina arī konsekventa politika, uh, un uh, pārējās politikas jomas ir uh, jāfokusē uz to nevis otrādāk. Un, jo pretējā gadījumā šādiem ambicioziem ziņojumiem nav nekāda jēgas. Paldies! Un tagad mēs esam noklausījušies visus runātājus. Komisijai nav jārunā, jo mēs uh, skatīsim šo jautājumu nākotnē. Eh, Butikoferi kungs, es jums vēl varu dot eh, laiku, bet es domāju, ka visi piekrīt eh, jūsu ziņojumam, un šī ir tikai pirmā diskusija, būs vēl citas. Butikoferi kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs, pateicos kolēģiem par piezīmēm. Es uh, visas uh, šīs, uh, šo jautājumu loku ņemšu vārā un paldies par atbalstu. Now, okay. Takže můžeme eh, přistoupit k bodu. Eh, tagad mēs varam pāriet pie devītā punkta, kas ir daudz gadu finansu schēma 2014. Eh, līdz 2020. gadam. Hercogs Konze lūdzu, nu, četras minūtes, bet vēl labāk, ja trīs mēs varam to neapspriest vispār, jo es noteikti nevaru iekļauties trijās minūtēs. Šis ir sarežģīts jautājums. Un, protams, ir viss atkarīgs no kolēģu intereses. Kāpēc šis jautājums ir interesants? Ir jāapskata šī gada grozītā budžeta projekts, kas noteikti ietekmēs uh, daudzgadu finansu uh, schēmu, jo tā ir saistīta pie šī gada budžeta. Un uh, man uh, būtu jās, jāskata cauri visi šie jautājumi, lai jūs saprastu. Ir diskusija parlamentā un institūcijās par to, vai būtu jāsāk strādāt pie daudzgadu schēmas pirms budžeta parlaments ir nolēmis, ka mēs nerunāsim par daudzgadu eh, schēmu, kamēr eh, nav eh, beigušās sarunas par budžetu. Mums ir 16 miljardi eiro, kas netika izmaksāts no budžeta līnijām pētījumiem un citiem mēķiem. Tomēr mēs redzam, ka padome nav gatava diskutēt, un viņi nevar dot vairāk par 11,2 miljardiem, bet eh, padomas eh, vairākums uzskata, ka viss, eh, kas ir budžetā, ir jāpārskata un jāsamazina. Parlamentam ir tādas grūtības, ka mēs nevaram sākt sarunas par daudzgadu schēmu. Uh, un pētījumu budžetā 678 miljoni netiek maksāti, inovāciju programmu 92 miljoni un Galileo trūkst 30,5 eh, miljoni. Es domāju, ka es neskatīšu detaļas, jo tās tiešām prasīs daudz laika, bet ir jāceras, ka pētījumiem paredzētā nauda nevar būt mazāka par 2013. gada līmeni, un ja tas tiek samazināts, tad mēs e, zaudējam iespēju e, sarunās prasīt vairāk. E, viens A nevar pārsniegt 125,6 miljārdus un par nelaimi padome jau ir samazinājusi eh, SEF, īpaši ICT ir samazināts par 1 eh, miljārdu un enerģijas daļa samazināta par 44%, eh, un Galileo ir saņemts 6,3 miljārdus, nevis 7, kā ieteica komisija. Tas nozīmē, ka mums ir nauda infrastruktūrai, bet ne uh, satelītiem. Un mūsu komitejai ir uh, nostāja šajā jautājumā, bet uh, atlikušai daļai apvārsnim 2020 Tā tad ir samazinājums no 80 miljardiem līdz 70,3. Un mēs domājam, ka šeit vajadzētu būt 74 miljardiem, nevis 70, ja mēs saglabājam 13. Eh, gada līmeni. Levandovska kungs atbildēja, ka viņi nav ierēķinājuši CIP naudu, kas bija, kas bija citā sadaļā, bet pēc mūsu domām, ja padomas secinājumos ir teikts, ka pētījumiem nevar būt mazāk, tad šie 4 miljardi ir jāpieskaita. Jautājums ir, ko mūsu komiteja darīs. Eh, mūsu pētnieki ir gatavi mūs atbalstīt, ja mēs eh, prasīsim šo finansējumu. Mēs nevaram šo naudu saņemt no citiem budžeta posteņiem. E, šī nauda tika piešķirta Erasmus, un mēs e, piekrītam, ka arī Erasmus ir vajadzīga nauda, tātad nevajadzētu konkurēt starp divām programmām. E, būtu skaidri jāpasaka padomē, ka pēdējās sarunās par daudzgadu finansu schēmu uh, mēs varējām sasniegt 4 miljārdu pielikumu pēdējās sarunās. Tātad mēs varbūt varētu iegūt šo naudu un iekļaut 1A sadaļā apvārsnes 2020, jo agri vai vēlu mums būs jābūt sarunām par to, ko tad mēs finansēsim un ko nē, un mēs negribētu šeit ka finansējums tiek atteikts. Tad arī ir uh, samazinājums no 5 līdz 2 miljardiem. Un jautājums ir, kā sam finansēt vispārējos projektus, tātad Galileo GMS un ITER. Un uh, šeit mēs uh, esam saņēmuši atbalstu no budžeta komitejas un eh, arī budžeta komiteja eh, ir eh, veikusi sarunas, un mums vajadzētu atstāt to, ko mēs bijām panākuši. Tātad, vai mēs atstājam visu, kā ir, vai arī uh, Eh, cīnāmies par šiem papildus 4 miljardiem, kas pēc mūsu domām ir eh, vajadzīgi. Un tad arī eh, šis elastības instruments tika solīts, bet tas ir tukšs solījums izrādījies. Tātad jautājums, kā panākt, lai šis instruments tiktu lietots, un atkal, kas šeit notiks ar pētījumiem vai tiem atkal netiks vismazāk. Starp ēnu referentiem šeit nav domstarpību, bet šī būs ilga diskusija, jo daudz gada finansu schēma nevar sākties, kamēr uh, nav pabeigts budžets, un tā tad uh, eh, mēs uh, varam gatavoties ilgam uh, darbam līdz varbūt pat septembrim. Un mums ir jāizstāv savu nostāju, un mums vajadzētu mums nevajadzētu pieņemt nekādus tūkšus solījumus. Tātad, ja mēs varam panākt vienprātību, tad mums būtu jāprasa šis papildus finansējums Krīzes laikā tas gan būs grūti, bet es saprotu, ka maksātāji valstis nav gatavas eh, tērēt šādiem vispārīgiem jautājumiem. Un ITER un attiecīgās izmaksas eh, ir varbūt apvienotajā karalistē, varbūt viņi būs eh, gatavi iztērēt eh, finansējumu, jo projekts atrodas viņu teritorijā un tā tad ir iespējams vēl turpināt sarunas. Pašlaik pētījumiem finansējums ir Eh, iedots mazāks, un tas nebūs pietiekams eh, salīdzinot ar esošo. Paldies! Es saprotu, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un laika mums ir maz. Eh, Bütikoferkungs, kā ēnu referents. Kā ēnu referents es gribēju teikt, ka Hercogas kundze uh, šajos eh, budžeta jautājumos eh, ļoti perfekti ir pārstāvējis mūsu komiteju, un es gribēju pavisam īsi izteikties, lai pateiktu, ka es eh, piekrītu lielākajai daļai punktu, ko viņi teica, un es domāju, ka viņi var rēģināties ar solidaritāti no visdažādākajām politiskajām grupām. Es neieslīgšu detaļās, jo zinu, cik maz mums ir laika, bet, piemēram, tas, ka programmā apvārsnes 2020 tiek uh, pieļautas uh, tādas uh, situācijas, ka nav iespējama līdzekļu apjoma palielināšana, mm, tad uh, Es zinu, ka mēs nevaram te ieslīgt detaļās, bet mēs, atšķir, mēs atbalstām visus Hercogas kundzes sacītos punktus. Protams, ir arī dažas viedokļa atšķirības. Hercogas kundze to zina, es to zinu, un, bet tas šobrīd varbūt nav tik būtiski. Si myslím, že skutečně všichni oceňujeme tu velmi svízelnou a těžkou. Paldies! Mēs eh, saprotam, ka eh, šī ir ļoti grūta diskusija, un es gribētu informēt, ka eh, CF saistītās Eiropas daļa tika samazināta no 9 līdz 1 miljardam, lai gan mēs par to balsojām novembrī. Uh, Man ir ļoti grūtas diskusijas tagad par to, ko darīt un eh, kā eh, neapdraudēt citas eh, šīs saistītās Eiropas daļas, jo plātjoslas un informācijas sistēmas ietekmēs pārējo daļu. Mums vairāk nav runātāji pieteikušies, tad Hercogas kundzei būs tiešām svarīga loma. Mums ir komisijas pārstāvis eh, arī klāt, tā tad lūdzu eh, komisija. Paldies. Man uh, ir tāds iespējas, ka mani lūdza paskaidrot, kā mēs sadalījām programmas. 19. martā. Komisijai ir tehnisks uzdevums palīdzēt eh, līkumdevējiem sarunās par nākamo daudzgadu finansu eh, schēmu. Tātad komisija nav pieņēmusi dokumentu. Eh, mēs vienkārši paskaidrojam būtiskos samazinājumus, kā tie varētu izskatīties pa programmām. Mēs e, domājam, ka pie esošās situācijas, ņemot vērā ierobežojumus, šis ir vislabākais veids, kā sadalīt līdzekļus pa programmām. Šo sadalījumu nosaka izdevumu posteņi un gadi, un mums e, tiešām ir ļoti maz iespēju šeit kaut ko mainīt. Kā mēs uh, strādājam? Pirmkārt, visi, visas summas, uh, kas ir minētas padomas secinājumos, tika ņemtas vērā. Tātad uh, saistīta Eiropa, Galileo, Kopernikus, jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, lauka attīstība un citi. Otrakārt, jaunā rezerve lauksaimniecības krīzei tagad ir iekļauta, kā ir paredzēts padomas secinājumos, un uh, pārtikas palīdzība tagad otrajā nodaļā būs uh, iekļauta SF. Un sākotnējā komisijas priekšlikumā paredzētais finansējums aģentūrai vairs netika samazināts, jo eh, šeit būs eh, horizontāls eh, personāla samazinājums par 5% arī aģentūrās, un mēs neuzskatām, ka šeit var kaut ko samazināt vēl tālāk. Un nesadalītie izdevumi rezerves tika samazinātas, lai maksimāli vairāk paliktu līdzekļu programmām, bet no otras puses mums ir jāsaglabā eh, minimālas nesadalītās rezerves, jo vienmēr ir neparedzēti notikumi, kas eh, arī prasīs savu finansējumu. Tātad, ko mēs esam izdarījuši, eh, mēs proporcionāli samazinājām e, finansējumu atlikušajām programmām. Un 1A e, izdevumu kategorijai tika e, samazinātas programmas, kas nav minētas padomas secinājumos, par apmēram 14% sākot ar, salīdzinot ar sākotnējo citās izdevuma kategorijās, tātad trešajā un ceturtajā komisija ir nedaudz mazāks samazinājis dažas programmas un vairāk citas, bet 1A mēs ievērojām proporcionālo pieeju. Tas nozīmē, ka apvārsnis 2020 kosme Erasmus un um, pārējās ir samazinātas eh, proporcionāli. Mēs eh, mēģinājām uzlabot pēc iespējas nākotnes ieviešanu, bet eh, nebija nekādas pārdales starp programmām. Un pēdējais komentārs. Es jūtu, ka man ir pienākums atbildēt referentai, jo viņa ir teikusi, ka komisija ir uh, nepareiz aprēķinājusi apārsni 2020. Es nezinu, ko Levandovska kungs teica, bet es eh, esmu drošs, ka 2020 eh, sastāvdaļas ir izteiktas tātad 9,8 miljārdi 2011. gada e, cenās pēc tam, kad ir atrēķināti līdzekļi ITER, kas, ko rēķinās atsevišķi. E, tātad 68,8 e, miljārdi, tas ir mūsu aprēķins. Es piekrītu, ka 70,2 ir ļoti uh, mazs palielinājums un nepietiekams, bet uh, salīdzinot ar aprēķinātajiem 68,8 tas ir pieaugums. Paldies! Eh, referente, lūdzu. CIP un visi inovācija līdzekļi e, tiek piešķirtā pārsim 2020, un mēs gribētu, lai šie līdzekļi tiktu rēķināti kā papildinājums. Perhaps I, I'd be more, yes, we, we, those elements of the CIP which are... Uh, e, šīs uh, e, KLP sastāvdaļas ir ņemtas vērā un varbūt to vajadzētu paskaidrot referentei sīkāk. Es domāju, ka būtu ļoti liederīgi, ja komitejas eh, sēdē mēs varētu atgriezties pie šī ziņojuma ar visām detaļām. Un es gribētu atvainoties eh, Hercogas kundzei Nu, bija mm, ļoti grūts eh, darbs jums tik īsā laikā iepazīstināt ar šo jautājumu, bet būtu vērtīgi, ja varētu atrast laiku pilnai eh, diskusijai, un eh, koordinātori un sekretariāts arī varētu saņemt šos datus. Mums vajag vairāk laika šai diskusijai. Liels paldies! Un līdz ar to mēs a, esam nonākuši pie pēdējā punkta, par kuru mums vajadzēja runāt jau pirms stundas. Tas ir 11. punkts atgrieziniskā saite ar pašlaik notiekošajiem trilogiem un uh, to iznākumu. Atkal man ir jāaicina jūs uh, izteikties pēc iespējas īsāk, kodolīgāk, informējot mūs par trialogu rezultātiem. Yeah. Thank you, uh, Chairman. Uh, on... Paldies, priekšsādātāji. Kalfina kunga vārdā, kurš šodien nevarēja piedalīties sanāksmē, es pavisam īsi gribēju paziņot, ka kāda bija, kādas bija sarunas eh, trialogā, kuru mēs uzsākām 2012. gada septembrī, eh, decembrī Kipras prezidentūras eh, pēdējā posmā. Mēs uzsākām sarunas pēc tam ar īrijas prezidentūru 2013. gada janvārī. Tehnisko sarunu iznākums pēc trim trialogu sanāksmēm vainagojās ar 10. aprīlī Koreper eh, apstiprinātu konsolidētu tekstu. Un eh, rītdien mēs eh, runāsim par kompromisa pakotni, pirms tā nonāks plenāra sesijā. Kompromisa pakotne atbalst, apsprieda ēnu referenti un to atbalsta galvenās politiskās grupas. Galvenais elements, kas ir paturēts konsolidētajā tekstā ir eh, sekojošs. Vienkārši minēšu tēmas. Eh, Objektīva iestāde, iespējamie formāti, marginālās izmaksas, izņēmumi no marginālajām izmaksām, caurskatāmība un ekskluzivitātes noteikumi. Eh, tas viss ir iekļauts šajā konsolidētajā tekstā sar, pēc sarunām ar padomi, un mēs uzskatām, ka rītdien varēsim eh, balsot par eh, konsolidēto tekstu attiecībā uz uh, valsts uh, dienesta informācijas izmantošanu. Liels paldies! Tālāk. Es jau pieminēju, runājot par DFS. Uh, Es runāju par uh, Eiropas savie, infrastruktūras savienošanas uh, projektu un par platjoslas uh, pieslēgumiem. Mēs divreiz esam šo jautājumu atlikuši, uh, jo nebija zināms, kāds būs finansējums. Pašlaik tas ir samazināts no 9 līdz uh, 1 miljardam. Un rītdien man būs sanāksme ar komisāri Neliju Krūsu. Uh, un es uh, informēšu komiteju par to, vai šis jautājums uh, kaut kur ir pavirzījies. Mēs vēlētos atrast risinājumu, kas mums ļautu likvidēt uh, šķēršļus visai infrastruktūras uh, savienošanas projekta pakotnē, jo tā ir liela mozaīka, un ja platjoslas uh, jautājums nav skaidrs, tad uh, cietīs arī citas lietas. Un Tagad aktā šķiet, ka citu runātāju vairs nav par šo jautājumu, tāpēc uh, slēgšu šo sanāksmes daļu un uh, turpināsim ar koordinātoru sanāksmi rītdien. Komitejas sanāksmi atsākam pulksten deviņos. Liels paldies visiem!